Colleghi, possiamo iniziare i lavori della Commissione. Abbiamo concluso con eh, qualche minuto di ritardo. Dāmas un kungi, koordinators sanāksme ir beigusies, diemžēl mēs mazliet aizkavējāmies un nācās līdz ar to vēlāk sākt arī šo sanāksmi. Koordinators sanāksmes laikā Mēs izskatījām vairākus svarīgus jautājumus. Mēs nolēmām griezties pie parlamenta vadības, lai tur nākamajā gadā mums būtu piecas vizītes, mēs dosimies uz piecām valstīm, lai salīdzinātu mūsu darbu ar to darbu, ko veids citi parlamenti šajā gadījumā, nacionālajie parlamenti vai pat pašvaldības. Un mums bija ideja aprunāties ar deputātiem, kas strādā citos apstākļos valstī. Šobrīd ir sa e, sarakstā ir Polija, Francija, Ungārija, Nīderlande vai Vācija. Un pavisam drīz izvēlēsimies, kuras tad valstis, šis bija provizorisks saraksts. Esam arī nolēmuši, ka 7. decembrī dodamies uz Skotiju. Pateicoties apmeklējumam, varēsim uzzināt arī, kā mēs varam labāk izveidot savu internetu lapus, jo Skotijas parlamentam ir ļoti uh, liela pieredze, viņi iz, izmanto dažna dažādas interesantas metodes, un es jau labprāt arī mūsu komitejai izmantotu tās metodes, ko izmanto Skotijas parlaments. Turklāt, koordinātoru sanāksmē ir pieņemts lēmums, ka attiecībā uz Klēna kunga lūgumrakstu, par ko tika diskutēts iepriekšējā komitejas sanāksmē. Mēs plānojam uzdot mutisku jautājumu Eiropas komisijai. Esam arī uzņēmuši un uh, esam arī izskatījuši nākamās sanāksmes darba kārtību un bija arī dažas izmaiņas. Pirm, pirmām kārtām ir balsošana, palī atdalīja kundzes ziņojuma lietā, un, diemžēl, vakar mēs nobalsojam par veco dokumentu, nevis par to aktuālāko, svaigāko versiju, nu, līdz ar to balsojums nav spēkā, mums nāksies balsot vēlreiz pali par Paliadolī kundzes ziņojumu. Hankis kundzes ziņojums tiks iekļauts nākamās sanāksmes darba kārtībā, jo vakar mēs nevarējam to izskatīt, izdiskutēt, līdz ar to iekļausim šo ziņojumu nākamās darba, nākamajā darba kārtībā. Šie bija ziņojumi no koordinātoru sanāksmes, un tagad sāksim darbu. Lai gan kolēģis Merkis nav klāt. Vai ir kāds, kuru viņa palūdza runāt savā vietā? Nu, tad varbūt mēs pag pamainīsim mazliet darba kārtību. Volis kundze ir klāt. Nu, tad pirmais jautājums būs 18, lūdzu, un tad 17. Nu, tad Volis kundze ir klāt, un Hefner kungs ir klāt, nu, līdz ar to būs loģiski sākt pirms ar Volis kundze ziņojumu, un tad būs citi jautājumi. Nu, tad līdz ar to vispirms ir 18. darba kārtības punkts. Atgādināšu, ka jau vakar tika uzsākta diskusija kopā ar komisāru Šefkoviču. Esam runājuši šeit par pilsoņu iniciatīvu, un šodien ir paredzēts izskatīt uh, diskusiju un pabeigt diskusiju, kas bija sākusies jau vakar. Liels paldies, saka Hefnera kungs. Sorry, if it's, if it's... Atvainojiet, ja mēs plānojam šodien diskutēt par šo priekšlikumu, jā, tad mums būs vajadzīgs kas vairāk nekā vienkārši kopsavilkums. Mēs vēlamies šo jautājumu izskatīt, izdiskutēt. Mēs vēlamies, ja jau jautājums ir iekļauts darba kārtībā, tad tik tiešām apspriest un izskatīt to šodien. Nu jā, jā. Mēs tagad sāksim šo jautājumu izskatīt. Jautājums ir iekļauts darba kārtībā pilsoņu iniciatīvā atzinos par priekšlikumu Eiropas parlamenta un padoms regulē par pilsoņu iniciatīvu. Vienīgais, ko es gribēju teikt, ka komisijas pārstāvis būs klāt un pēc būtības mēs turpinām vakardienas diskusiju. Hefnerkungs, jā, šodien komiteja ir paredzēts runāt par šo jautājumu un referente Diana Volisa un es, mēs uzskatījām, ka ir ļoti svarīgi šo jautājumu izdiskutēt komitejā, lai viss varētu izteikties jo tagad ziņojums top diezgan strauji, un mums ir ļoti vajadzīgi arī jūsu viedokļi, tā lai es varētu izteikties. Nu, tad pirmām kārtām pastāstīšu par būtiskākajiem jautājumiem, ko uh, esam iekļāvuši ziņojumā, un Diana Volisa turpinās. Un uh, ar lielu nepacietību gaida arī šodienas diskusija, domāju, ka diskusija būs ļoti ražana. Pirmām kārtām. To rapporteurs by PETI. Pirmkārt, mums ir divi referenti no PETI un divi no AFKO. No AFKO ir Zita Gurmona un Alena Masūra. Mums ir četras politiskās partijas - ALDE, Zaļie, SND un uh, Tautas partijas grupa. Un mēs diezgan cieši sadarbojamies un arī labi sadarbojamies savā starpā. Tā tad top viens ziņojums, skaidri apzinoties, ka tīri juridiski Mums ir jānāk klajā ar diviem ziņojumiem, viens logumrakstu komiteja un viens AFKO komitejai. Bet, nu, pieminēja, ka ir jābūt diviem ziņojumiem, atsevišķiem ziņojumiem, tīri juridiski, taču parlamentam pēc būtības ir jārunā vienā balsī, un līdz ar to ziņojumi pēc satura visticamāk jau būs ļoti, ļoti līdzīgi. Tāpēc arī mēs nolēmām, ka ir jātiekas, jārunā, jāmeklē kopīgie risinājumi lielākajai daļai jautājumu. Un lielākoties šie labi risinājumi jau ir atrasti. Citos gadījumos darbs turpinās un pastāstīsim, cik tālu esam tikuši. Bet pirmām kārtām vēlos pastāstīt mums par laika grafiku, ko esam iezīmējuši. Jo mūsu lielais mērķis ir nākt klajā ar uh, likumdošanas projektu attiecības pilsoņu iniciatīvu līdz šī gada beigām. Kādēļ tas ir vajadzīgs tik steidzami? Tādēļ, ka Lisabonas līgumā ir izteikts šīs solījums, apsolījums mūsu pilsoņiem, un šī norma vēl nav pietiekamā mērā atspoguļot normatīvajos aktos. Mēs uzskatām, ka ir ļoti svarīgi, lai šī norma sāktu darboties pēc iespējas ātrāk. Otrakārt, ka mums eh, padomas prezidentūrā būs izmaiņas, būs cita valsts, kas uzņemsies rotējošās prezidentūras lomu, un līdz ar to, ja mēs sagaidītu to brīdi, kad viņi mainīsies, tad mums nāksies atkal at vēlreiz visu to pašu uh, sarunāt un izrunāt šoreiz tikai ar nākamo ar Ungārijas prezidentūru. Tāpēc parlaments cenšas darīt visu, lai šo jautājumu izskatīšanu neatlikt to, bet drīzāk, lai strādātu pēc iespējas ātrāk un efektīvāk. Mūsu priekšlikums ir šāds, lai 9. novembrī mēs šajā lūgumrakstu komitejā varētu jau nākt klajā ar ziņojuma projektu, un tad mēs varētu to izdiskutēt, balsot, un tai pašā laikā referentiem būs iespēja saņemt mandātu sarunām ar padomi un ar komisiju. Ko mēs šeit cenšamies panākt, ir, eh, ir maksimālais kompromiss risinājums, pirms mēs projektu gal galā piedāvāsim izskatīšanai visam parlamentam un panāksim vienošanos pirmajā lasījumā par pilsoņu iniciatīvu. Mēs plānojam arī citas izskatīšanas kārtas, ka tiksimies atkal ar padomu un komisiju, un mūsu priekšlikums būtu, kad mēs gal galā panāksim vienošanos ar padomu un parlamentu ar, un, un komisiju, tā lai vēlreiz lūgumu rakstu komiteja izskatītu šo jautājumu, un tad 22. novembri mēs balsot otro reizi. Jā, būtu nepieciešama kāda papildu sanāksme, uh, Eh, pirms mēs varēsim balsot, tas, tad tas būtu 13. decembris un 16. decembrī varētu plenārsēdē šo jautājumu izskatīt un likt uz balsošanas. Tādā gadījumā mēs varēsim pabeigt līdz šī gada, gada beigām. Pastāstīšu par vispārējo pieeju, ko šobrīd uzņemās trīs referenti. Pirmkārt, mums ir komisijas priekšlikums, ko mēs izmantojam savā darbā. Uh, bet mēģinam panākt to, lai šis priekšlikums, šis normatīvais akts kļūtu mūsu pilsoņiem saprotamāks, draudzīgāks, tā varētu teikt, un efektīvāk izmantojams. Jo regulas projektā īstenībā ir dažas normas, kas nav īpaši saprotamas un praktiskas. Un pat daudzos gadījumos cilvēki var būt tā kā izmisumā, kad viņi sāk to lasīt un domā, ka viņam tas ir jāpilda. Doma jau ir tāda, lai pilsoņu iniciatīva kļūtu par izmantojumu instrumentu, lai varētu līdzdarboties Eiropas politikā, tā lai viņi komisija un padomē un parlamentam varētu paust savu konkrētu skaidru viedokli. Vispārējai pieeja ir tāda, lai viņi zinātu, ko darīt, lai nebūtu liekas birokrātijas, lai būtu skaidra procedūra. Uh, un lai tik tiešām šīs instruments būtu efektīvs un lietojams. Un tas ir īpaši svarīgi tad, kad mēs runājam par tā saucamo uh, pielaides pārbaudē. Ir runāts par to, ka ir jāsalasa vispirms 3000 parakstu, tad pa, parakstu vākšanas process tiek pārtraukts, komisija pārbauda to, un tikai tad, ja šie pirmie paraksti ir uh, 300 tūkstoši paraksti ir savākti un pārbaudīti, tad atkal jāsāk viss no jauna. Nu, mums šķiet, ka tas nav loģiski, mums šķiet, ka labāk būtu, ja jau pašā sākumā regulā viss būtu ļoti skaidrs un saprotams. Tātad, lai komisija pārbaudītu, vai šajā gadījumā jautājums ir komisijas kompetencē, Eiropas Savienības kompetencē, vai tas nav pretrunā ar Eiropas Savienības pamatvērtībām, ja šī pārbauda ir iziet, tad var sākt vākt parakstus. Un pēdējā pārbaude notiks pašās beigās, un arī šajā gadījumā eh, pēc tam, kad viens miljons parakstu tiks savākti, tad būs šis pēdējais lēmums par to, vai šīs jautājums tiks virzīts tālāk. Tas ir tikai viens no piemēriem, kā es gribēju parādīt, ka mūsu mērķis ir nodrošināt efektīvāku instrumentu, pieejamāku instrumentu. Un tagad lūdzu ļaušu izteikties Diānai Volisai, kas varētu pastāstīt vēl detalizētāk, un tad mēs varēsim izteikties. Lūdzu, Volisas kundze. Thank you very much. I mean, I think, uh... Paldies. Es domāju, ka Hefnerkungs jau ļoti labi aprakstīja esošo status quo un notiek ļoti labs darbs starp četriem referentiem no dažādām komitejām, no dažādām politiskajām grupām. Man liekas, darbs virzās uz priekšu ļoti labā raitā gaitā. Un tā kā mēs jau esam eh, tikuši cauri daudzām lietām un detalizētām lietām, uh, mēs uh, gribam ar to dalīties, lai, lai visi saprostu, cik ļoti mēs esam iedziļinājušies šajā um, slietās, lai kopīgi panāktu progresu. Šobrīd ir skaidrs, ka mums ir uh, ambīcijas un skaidrs ambīcijas padarīt uh, šo darbu līdz gada beigām, visu to iemeslu dēļ, kas jau tika minēti. Un uh, nevajadzētu, nedrīkstētu tas būt. Uh, Uh, atkal tāds gadījums, ka mēs um, savas tiesības uh, palaižam vējā, savas iespējas palaižam vējā un atkal ne, neizdaram kaut ko labu saviem pilsoņiem un nepanākam kaut ko uh, tādu, kas ļautu cilvēkiem piedalīties mūsu darbā un nāk klāj ar savām institīvām. Protams, ka mēs nedrīkstam uh, grūtos, ga, grūtu jau, problēmu gadījumos, ja tādas rastos, uh, pagriezt savu muguru un, un neiestāties pār uh, savu pilsoņu iespējām un tiesībām. Jā, kā jau kolēģis teica, galvenais ir, lai Eh, šī te piekļuju iniciatīvas iesniegšanai būtu draudzīga, pilsoņiem draudzīga, lietotājiem draudzīga. Pirmām kārtām jau reģistrēt šādu iniciatīvu. Eh, Tā vietā, lai būtu nepieciešams sākumā savākt, eh, tik daudz pārākstu, mūsu ideja ir septiņi cilvēki, sept, septiņi cilvēki no septiņām dalību valstīm varētu uzsākt iniciatīvas parakstu vākšanu. Tādējādi būtu garantija, ka jā, tā ir Eiropas saruna, notiek saruna starp Eiropas pilsoņiem un uh, uz šīs bāzes tad varētu tālāk uh, notikt darbs. Tad tajā brīdī komisija varētu apska, um, apskatīt uh, iesniegto iniciatīvu un pilsoņi varētu turpināt savu darbu. Uh, un tad notiktu tā saucamais administratīvā pārbauda, ko darītu komisija. Uh, mēs arī negribam, lai komisija um, būtu tādā grūtā stāvoklī, kur viņi ir gan tiesnes, gan arī piesēdētāji nevajad, nevajadzētu arī būt tā, ka mēs tad vāktu uh, cilvēku grupu vai atkal veidotu kaut kādu uh, papildus komiteju vai komisiju, kuri pārbaudītu šo sarakstu tādējādi tikai un vienīgi palielināt birokrātisko slogu. Mēs gribam, lai tas būtu pēc iespējas vienkāršāk, tik vien vienkārši, cik mēs varam. Viss tas uh, ko jau iepriekš kolēģis teica, mēs uh, vēlamies, lai tā būtu uh, iespēja, patiesa iespēja Eiropas pilsoņiem piedalīties Eiropas politiskajā dzīvē, bet tepat laikā mums ir jāsaprot, ka kamēr tā ir iespēja pilsoņiem palīdzēt mums veidot nākotnes likumdošanu, bet eh, tā ir arī eh, tāda iniciatīva, kas noliks, kas eh, bruģējas ceļu mūsu darbam. Mēs negribam, lai tā būtu pārāk komplicēta, jo tas dību, tie būs tikai bruģakmeņi, par kuriem tātad likumdevēji ies, viņi tikai inicijēs uh, ideju, par, kas būtu nepieciešams. Un mēs visi četri referenti uh, vienojāmies, kā mēs gribam atvērt šo pilsoņu inicīvas iespēju sākot no 16 gadu vecuma, jo mēs uzskatām, ka uh, 16 uh, gadīgs cilvēks ir spējīgs pieņemt uh, lēmumu un parakstīt šādu iniciatīvu, tādējādi arī mēs iesaistīsim jaunus cilvēkus, uh, jo ko viņi darīs? Viņi parakstīs, bet tajā brīdī, kad viņiem, um, viņiem būs iespēja arī balsot, viņi arī savādākā veidā parādīs savu politisko nostāju un politisko gribu, bet es domāju, ka um, mēs eh, varētu ļaut to parakstīt sākot no 16 gadiem. Bet eh, mums bija, protams, sarunas par to, ka varbūt, ka varētu ļaut arī agrākā vecumā parakstīt eh, šādu iniciatīvu, bet šobrīd esam nolēmuši, ka tie ir 16 gadi. Mēs nevēlamies arī, lai dažādās valstīs šis vecums būtu dažāds. Tātad mēs gribam vienotu vecuma limitu, jeb sākuma uh, ciparu. Dažās dalība valstīs, uh, dažās valstīs uh, tiek prasīts, lai cilvēki savu identifikācijas karti uh, Um, parādītu tajā brīdī, kad viņi vēlās um, parakstīt kādu pilsoņu iniciatīvu. Bet uh, tas arī ir, nav viennozīmīgs jautājums. IKAS ir veidojis uh, ziņojumu, uh, kas parāda, kam, kam identifikācijas kartes, jeb jeb pasas parādīšana um, nevienmēr ir pozitīva lieta. Tā ir arī, tā ir dažkārt arī cilvēku tiesības uh, varētu um, apdraudēt. Un, piemēram, ja tur būtu nepieciešams tādā, tajā iniciatīvā uh, zem para, savu parakstu vēl arī likt uh, pasas numuru vai identifikācijas kartas numuru, uh, tas varētu arī pilsoņu datus uh, kaut kādā veidā, pilsoņu datu neaizskaramību apdraudēt. Es domāju, ka to nevajadzētu darīt. Līdz ar to es uzskatu, ka šie te miljons parakstu uh, būs pietiekams pierādījums, lai uh, Uh, norādītu, ka kāda iniciatīva ir nāk patiešām no pilsoņiem. Un, protams, uh, komisijai ir tiesības pārbaudīt, pārbaudīt pārākstu leģitimitāti, bet tas jau būs savādākā veidā. Es uh, ceru, ka komisija attieksies pret šīm iniciatīvām tādā pat laika grafikā, kā uh, tā attiecās pret parlamenta likumdošanas iniciatīvām. Un tas šobrīd, tas laika grafiks ir trīs mēneši. Un pēc tam komisija jānāk klajā ar um, likumdošanas priekšlikumu, un ja tas no, gada laikā, un ja tas tā nenotiek, uh, ja tas netiek izstrādāts, tad komisijai ir jāpaskaidro, kādēļ šāda likumdošana, šāda pilsoņa iniciatīva nepār uh, top likumdošanas iniciatīvā. Tas ir līdzīgi kā mums parlamentā. Mums, um, protams, um, ir jāizdara liels darbs eh, sākotnēji, lai tas varētu, šī pilsona iniciatīva varētu sākt darboties, bet pēc tam mūsu loma uh, vēl nav īsti skaidra, mums viņi ir jādefinē, kā mēs uh, turpināsim līdzdarboties šajās pilsoņu iniciatīvās. Paldies! Um, paldies, saka Bruns kundze, pateicos abām, abiem referentiem, uh, kuri uh, skaidroju šo priekšlikumu. Es uzklausīju to, ko viņi teica līdz pat šim brīdim. Es, uh, uzskatu, ka visi uh, pie institīvi strādājošie ir, ir uh, ļoti gatavi strādāt. Es nezinu, vai mums izdosies pieturēties pie šī ambiciozā dā, darba grafika. Tātad pirmajais lasījums jau tik agri. Uh, un um, šobrīd izskatās, ka tie ir referenti un komisija, referenti un komisija, kuri strādā pie tā. Un varbūt kā ēnu referentiem arī uh, Eh, vajadzētu būt iekļautiem. Šobrīd izskatās, ka mums tiek atmest tikai tādas kā paliekas, un mēs īsti nevienmēr piedalāmies šajā mm, eh, darbā, un mēs gribētu vairāk piedalīties, varbūt, ka tas varētu, un, un kur tad paliek diskusijas. Eh, manuprāt, šis laika grafiks ir pārāk uh, Eh, ambiciozi. Es pati, piemēram, esmu mm, strādājis pie pirmā lasījuma likumdošanas priekšlikuma, tāpēc, ka bija arī gala datums. Eh, un pretējā gadījumā, ja mēs nebūtu šajā laika grafikā eh, iekļāvušies, tad nebūtu pirmais lasījums, bet mēs pārāk varbūt steidzamies cilvēki Eiropā uh, nevienmēr var paturēties pie, lai, pie šī tik uh, strikta laika grafika. Ļoti bieži, ka uh, cilvēki tikai atmostās pēc pirmā lasījuma, kad jau ir par vēlu piedalīties, bet varbūt, ka tieši šajā, šādā veidā padarot to laika, šo la, laika grafiku garāku, pilsoņu iesaistība varētu būt vēl lielāka. Tieši tāpat arī kā ēnu referentiem. Uh, Un eh, mums vajag patiešām uz papīra eh, saņemt visu to, visus tos ieteikumus, kas ir, ehm, par, kā, par ko ir diskutēts. Nevis tā, kā jūs priekšādātāji teicāt, mēs jau vakar to izdiskutējām un tāpēc mēs par to šodien nediskutēsim. Es nezinu, kas tika vakar izdiskutēts. Tieši tāpēc es ceru, ka eh, ar ēnu referentiem arī notiks sanāksmes Uh, ne tikai referentiem un komisiju, bet lai mēs redzētu, kas ir nolēmts, ka, lai tas būtu uz papīra. Un šobrīd tas tā nenotiek, diemžēl. Un es uh, cerēju, ka tas no, un ceru, ka tas notiks nākotnē, bet skatoties uz tik ambiciozu laiku grafiku, uh, Man liekas, ka tas vispār nav iespējams. Tā kā es gribu teikt, ka uh, nerunājot nemaz par pilsoņiem, kuri uh, netiks iesaistīti šīs iniciatīvas tapšanā, bet, manuprāt, pat ma mani kā ēnu referenti atkal atstās aiz borta. Un uh, es uh, pēc tam nemaz negribēšu likt savu pārakstu zem šīs uh, iniciatīvas līdzautoriem. Ar mani, es, uh, protams, neesmu, negribu šobrīd tādā apvainotā balsī runāt, bet es esmu gatava runāt. Uh, un uh, grib nākt klajā ar, ar saviem grozījumiem, labojumiem, un uh, es gribu pārlasīt un izlasīt, bet es neticu, ka mēs uh, kļūsim tuvāki pilsoņiem, pieņemot šādus sasteigtus lēmumus ne, un nemaz nerunājot ar saviem pilsoņiem. Kad mēs uh, runājam par pilsoņiem, mēs uh, varbūt, ka mēs domājam iedzīvotājus, eh, un tas gluži nav viens un tas pats, un es ehm, varbūt, ka vajadzētu ļaut arī pilsoņiem piedalīties šajās eh, sanāksmēs. Es ne, nemaz nepretendēju uz to, ka man dos vārdu, bet es gribu dzirdēt, nu, lai ēnu referenti varētu dzirdēt, kas notiek, varētu arī piedalīties, arī lai pilsoņi to varētu darīt Un izskatās, ka tas jau kļūt par tādu ieradumu uh, šajā parlamentā diskutēt aiz slēgtām durvīm, bet runājot par šo jautājumu tā kā pilsoņu institīvu, es domāju, ka nu, šī gadījumā mums jāaptver savas durvis ēnu referentiem un pilsoņiem. Paldies! Paldies, man ir tikai divi īsi, daži īsi komentāri. Uh, Man iedvesmoja komisārs Šefkovičs teiktais, kā arī kolēģi teiktais, kas stāstīja par gatavību kompromisam, par esošo stāvokli, un tas ir pati svarīgākā mūsu ziņojuma daļa. Ja mums ir gatavība pieņemt kompromisu, ja tā būs atspoguļot attiecīgi mums ir doma četras svarīgākās politiskās grupas iesaistīt ziņojuma rakstīšanā arī komisija ir paudusi savu atbalstu, stiprināt Eiropas pilsoņu institīvu, un tādā sadarbībā mums varētu rasties ļoti veiksmīgs iznākums, un arī tiesība akts attiecīgi varētu būt ļoti veiksmīgs. Tālāk par kalendāro plānojumu. Es zinu, ka mūsu termiņi tiešām ir ļoti saspringti. Mums ir jābūt ļoti rūpīgiem, jā, iekļaujas termiņos, jāizpilda visi mērķi. Bet ja mēs gribam 2011. gadā, lai pilsoņu institīva stātos spēkā, darbotos, tad mums ir nepieciešams pātrināt šo procesu. Kā mēs varētu iesaistīt ēnu referents? Es arī esmu savā grupā ēnu referents šajā jautājumā. Mēs varam iesaistīt ēnu referents divējādā veidā. Vispirms horizontālās darba grupas vai līdzīgas struktūras mūsu politiskajās ģimenēs, tās varētu saņemt informāciju no līdzreferentiem. Tikai tādā veidā ir iespējams saņemt aktuālu informāciju par priekšlikumiem. Un tad, attiecīgi, caur šiem cilvēkiem politiskās grupas saņemtu informāciju arī gatavotos. Uh, Un um, otrs apsvērums. Es pievienojos priekšsēdētājai un arī pāriem referentiem mm, par, par to, ka mēs varētu regulāri organizēt sanāksmes starp līdzreferentiem un arī ēnu referentiem. Mēs varētu organizēt šīs sanāksmes mūsu lūgumrakstu komitejā. Lai mēs nepalaistu garām kādus notikums. Un, ja mēs varēsim iegūt ļoti stingru politisko atbalstu, Tas eh, savukārt nozīmē, ka mēs iegūsim arī ļoti daudz balsis, tad, kad eh, balsos par ziņojumu, tad automātiski mums arī būs lielāks svars mūsu sarunās ar komisiju un padomu. Tikai tādā veidā iniciatīva varētu darboties realistiski, tā varētu palikt par tādu reālu instrumentu, kas ļautu pilsoņiem ietekmēt Eiropas Savienības politikas. Esmu pārliecināts, ka mēs to varam izdarīt Vēlreiz gribētu atzinīgi izteikties par pārējo referentu gatavību sadarboties starp visiem referentiem un arī ar komisiju. Šajā konkrētajā brīdī es esmu ļoti iedvesmots un jūs varat noteikti paļauties uz mūsu atbalstu. Visu to labāko jums vēl. Nākamais kolēģis. Paldies, priekšsēdētāji! Vispirms vēlos teikt, ka pilsoņu iniciatīva mums ir ārkārtīgi vajadzīga. Un Kā parasti tiek runāts par to, mums ir jāstrādā vēršoties pie mūsu iedzīvotājiem, lai viņi būtu pašā pirmajā vietā, un uh, tieši tādēļ strādāt ar viņiem viens no būtiskākajiem aspektiem ir tas, kā mēs ar viņiem strādājam. Tāpēc arī šeit Eiropas parlaments varētu būt tā institūcija, kas uzņemsies šo iniciatīvu attiecībos pilsoņu iniciatīvu. Vēlreiz teikšu, ka mēs vēlamies, lai mēs būtu iedzīvotāji rīcībā. Uh, Par eh, šo laika plānu, par šo laika grafiku, kas tika izveidots, nu tas nozīmē, ka gan referenti, gan arī ēnu referenti būtu tagad spiesti pēc iespējas ātrāk arī strādāt, jo mēs tagad saprotam, ka mums ir jāstrādā ar tiem kompromisiem, Eh, ko ir sarunājuši referenti, ka tad tie kompromisi mums būtu jāpaskaidro savās politiskajās grupās, un līdz ar to, protams, ēna referentu līdzdalība ir ārkārtīgi vajadzīga. Vēlreiz uzsveršu to, ko ir teica, ko teica kolēģi par to, kā referenti ar ēnu referentiem, viņiem ir jātiekās ļoti regulāri un jāapmainās ar domām un koncepcijām, savādāk sanāks tas, kā plenārsēdē vienkārši būs. Mm tāds risinājums, ka, nu, jūsu ziņojums vēl nav tik kvalitatīvs, lai mēs par to varētu balsot. Un tas jau būtu traģiski, manuprāt, un tāpēc es ļoti gribētu, lai mans ēnu referents manai politiskai grupai sniegtu informāciju un attiecīgi atbildētu arī uz maniem jautājumiem. Te vēl ir daži komentāri, kurus es labprāt izteikšu. Daži jautājumi ir atbildēti, es arī uh, piekrītu par to par, to, par tiem 16 gadiem, par um, to, ka tas ir gadu ierobežojums, tad nākamais aspekts par parakstu. Jā, arī paraksta vākšana ir jābūt loģiskai, sakrīgai, saprotamai. Taču ir jāsaprot, ka tad, kad būs šī pirmā iniciatīva, tad daudzos gadījumos uh, ir kā 30 līdz 40 procenti uh, ir uh, nepareizi parakstījis, jo dažos gadījumos kāds ir parakstījis divas reizes, kāds varbūt ir šo to noviltojis arī, un līdz ar to mana doma jau ir tāda, protams, ir uh, nepieciešams. Lai parakstu vākšana būtu viegla, bet te pašā laikā ticama, līdz ar to šeit es gribētu kompromisu. Un tas trešais komentārs ir tas, ka tekstā ir jāmeklē risinājums, kas ļautu tām iniciatīvām, Un, protams, vienmēr ir šī robeža, vienmēr ir šis minimālais. Un, protams, būs arī tādas iniciatīvas, kas knapi, knapi tiks pāri robežai. Bet jūs zināt, ka futbolā, piemēram, ja jūs knapi um, trāpījāt vārtos, tad, diemžēl, jūs netrāpījāt. Un šajā gadījumā es ļoti gribētu, lai tādā gadījumā, ja šī pilsoņa iniciatīva kaut kādu iemeslu dēļ netrāpā, lai tā netiktu vienkārši atmesta un viss. Man nebūtu tā, ka vienkārši kaut kas tiek atmests un uzskatīts, ka netrāpīts, nē, nē, bet lai mēs turpinātu izskatīt šo jautājumu mūsu pašu pilsoņu interesēs. Nu, tad, tad vēlreiz atkārtošu, ko es gribu, lai referents sadarbotos ar ēnu referentiem, jo tad politiskais grupās mums būs vieglāk ar šo lietu tik galā. Ļoti svarīgs, lai, svarīgi, lai būtu intensīvs dialogs, jo būtiskākais, ko mēs vēlamies pateikt, ir, lai pilsoņu iniciatīva darbotos efektīvi. Paldies! Grazie, kolēģi. Hefner volē replikēt. Paldies. Hefner kungs, vai jūs gribat kaut ko teikt? Paldies, runāšu tagad vāciski, lai viss labāk saprotu. Nu, pirmkārt, pirmām kārtām par to, ko teica Debronas kundze. Jā, jā, es varu absolūti piekrist un saprast jūsu teikto. Es tieši tāpat arī to redzu. Jo tad, kad mēs runājam šeit par procedūru, tad sanāktu tā, ka būtu kāds ekluzīvais klubiņš, kas to jautājumu risina un ēna referentu un parlaments kopumā līdz ar to vispār nedarbojas, nesadarbojas, un es esmu pirmais, kas iestājas pret to skaidri, skaidri un gaiši un skaļi. Un tāpēc es, Diana Volisa, mēs abi referenti esam pārņēmuši uzdevumu kļūt par referentiem, un pirmām kārtām teiksim, ka jau tagad bija sarunas Manuprāt, viss ir jādara absolūti atklāti, iekļausim jūsu grafiku, pateiksim arī skaidri mūsu komitejai, kurā brīdī mums ir sarunas, tad uzklausīsim jūsu idejas, uzreiz pēc sarunas mēs visu ierakstīsim ar ēna referentiem. Mums jau vienreiz bija sanāksme, esam uzaicinājuši uz sanāksme visus ēnu referentus no visām komitejām, un mēs plānojam tieši tāpat arī rīkoties. Jo gal galā šeit ir visa parlamenta projekts. Skaidrs, ka ir jābūt kādam, kas pēc tam pārņemsies sarunu risināšanu, uzņemsies sarunu risināšanu. Nav nekāda iebilduma, bet vēlreiz teikšu, ka mēs nekadā gadījumā nevēlamies tādā ekskluzīvajā klubiņā to visu risināt. Ļoti svarīgi, lai šis dokuments tiktu izskatīts regulāri kopā ar ēnu referentiem un pārējiem, kuriem ir viedoklis. Un vēl viena lieta Tad, kad, ja mēs nebūt, nebūsim panākuši vienošanās pirmajā lasījumā, tad mums būs standarta risinājums. Un, kā jau teicu, vienošanās, tad vienošanās nozīmē to, ka parlaments pateiks, jā, šo rezultātu mēs varam apstiprināt. Savādāk sanāks tā, ka parlaments vienosies par ziņojumu, bet pēc tam sāksies saruna process. Nu, mana doma ir šāda, ka Ļoti daudzas lietas tiks pozitīvi atrisinātas sarunu gaitā. Viens piemērs - komisija. Lūdzu dalību valstīm, lai dalību valsts paskaidro, kādi dokumenti jums ir vajadzīgi, lai verificētu, vai persona, kas ir parakstījusies, ir uh, tiešām spējīga, rīcība tiesība spējīga parakstīties, un dalību valsts uzrakst, atsūtīja dokumentu sarakstu. Nu, tad jautājums nākamais, ko mēs uh, pajautājāt, kurš tad tagad pārbauda jūsu valstī, kādā veidā tiek pārbaudīts jūsu pašu valstī, uh, ja tagad ir kāda pilsoņa iniciatīva. Uh, un tad, principā, visas valsts atbildēja, ka viņi tiek galā bez šādiem veida dokumentiem. Nu, tad redziet, var teikt, ka viss risinās. Un, nu, tad, manuprāt, šeit mēs varam skaidru pateikt, ko mēs vēlamies parlamentā, tad dažreiz padomu mums iebilst, un pēc tam mēs pajautājam, un gal galā viss tiek risināts. Mārta beigās mēs bijām uzsākuši šo procesu, un tajā laikā esam sākuši strādāt ar a, komisijas priekšlikumu, un vēlreiz teikšu, ka šobrīd sarunas notiek, un daudzas lietas, ko mēs tagad piedāvājam, tad arī komisijā uz to raugās diezgan pozitīvi. Daudzos gadījumos viņi redz, ka šeit ir tas uzlabojums. Līdz ar to, ja mums neliktos, ka kāds priekšlikums būtu no komisijas puses gal galā pieņemams, tad mēs to nemaz neizteiktu. Tī līdz ar to arī šajā gadījumā mēs varam nākt klājā ar ļoti loģiskiem priekšlikumiem, un vēlreiz teikšu, ka ēna referentiem ir visas iespējas ar mums sarunāties. Nobeigumā teikšu, ka šobrīd ir tāda situācija, ka Eiropā šobrīd ir diezgan dažādas valdības. Un, un mēs diezgan nobažījušies esam attiecībā uz to, kā Ungārijā tagad notiek personāla maiņa, tad tās personas, ar kurām parasti es sarunāju, šīs personas visas ir prom, Un tāpēc vēlreiz teikšu, ka ja mēs atliksim šīs lietas izskatīšanu, tad mēs varam nonākt diezgan nepatīkama bedrē. Vislabākais būtu pēc iespējas ātrāk šo jautājumu izskatīt, pēc iespējas ātrāk panākt rezultātu. Un vēl viena lieta. Tas, kas līdz šim tika izteikts ēnu sanāksmē, ēnu referentu sanāksmē, mēs esam pārņēmuši to, nu, piemēram, no jums esam pārņēmuši domu par rezidents nevis citizens, lai būtu iedzīvotāji nevis pilsoņi. Un tāpēc arī lūdzu nākotnē runājiet skaidri, gaiši, lai mums būtu absolūta izpratne par jūsu priekšlikumiem, tad redzēsim, vai mēs šos priekšlikumus varam iekļaut. Paldies! Momento, la kolega Volis, visu, ka čau arī. Volis kundze, nedaudz pagaidiet, bet vispirms eh, došu vārdu vēl vienam deputātam. Vien. Paldies priekšsēdētāji. Es runāšu īsi, bet es arī gribētu pateikties referentei, jo e, šajā ziņojumā ir pacelt ļoti svarīgi jautājumi, piemēram, sadarbība ar līdzreferentiem. Es piekrītu tiem kolēģiem, e, kas teica, izteica savus komentārus par pirmo tekstu, ka par pirmo lasījumu, bet uh, mums ir jāorganizē attiecīgas sanāksmes, lai mēs varētu saulēcīgi jau iegūt visus komentārus. Mums jau ir jāpārvar visas šīs grūtības, kas ir saistīts ar pirmā lasījuma grūtībām, lai mēs uzreiz no paša sākuma varētu izvērst ļoti konstruktīvu, ļoti padziļinātu diskusiju. Tādā veidā mēs varēsim arī turpināt, e, turpināt e, mūsu mm, pozīcijas. Es arī divus tekstus, kas bija mūsu rīcībā, e, salīdzināju Un pakāpeniski, pateicoties referentes pūliņiem un pārjopošo pūliņiem, mēs tuvinājām mūsu pozīcijas, sāk veidoties kopēja nostāja un eh, strādājot tādā garā, mēs varēsim izstrādāt tādus tekstus, kas mūsu pilsoņiem dos spēcīgu vēstījumu. Un runājot par kalendāro grafiku es arī atbalstu to, ko šeit dzirdēju. Tas ir taisnība, ka, eh, ka pilsoņu iniciatīva tiek paziņot noteiktā laikā, pēc tam ir attiecīgs laiks jādod, lai mēs varētu savākt viņu komentārus, un arī mūsu pienākums un mūsu uzdevums ir apkopot visu dzirdēto, arī formulējot kopējo pozīciju. Un kā jau kolēģi teica, komisija nāk klajā ar savu pozīciju. Vakar mēs runājām ar komisāru Šefkoviču, un bet mums no mūsu puses arī ir jāsniedz šis signāls, ka arī mēs turpinam domāt, ka mēs arī turpinam tuvināt mūsu pozīciju, tāpēc es gribētu atbalstīt vēlreiz ziņotājus un uh, atbalstu arī to darbu, kuru mērķis ir darboties saskaņā ar mūsu kalendāro plānojumu un attiecīgi pieņemt kopīgo pozīciju. Tālāk valis skundzei vārds. Es īpaši ilgi nerunāšu. Es esmu ļoti pateicīga par dzirdētajiem komentāriem. Jāsaka, man arī tikpat nepatīk šie pirmie teksti, pirmā lasījuma vienošanās. Bet mums visiem ir vēlēšanās pabeigt šo procesu pēc iespējas ātrāk, bet tas mums ir jādara kopā ar jums, ar jūsu atbalstu. Un tāpēc es gribu lūgt, es nezinu, vai tas ir iespējams, bet varbūt tomēr sekretariāts varētu mums palīdzēt ieplānot jau esošajā kalendārajā plānojumā iespēju tikties ar ēnu referentiem, lai nodrošinātu jūsu pilnīgu iekļaušanu šajā procesā. Es gribu jums teikt uzreiz. Mēs negribam nevienu izslēgt. Mums ir nepieciešams jūsu atbalstā, virzot lietas uz priekšu. Un mums ir bijusi tikai viena diskusija ar divām pārējām institūcijām, un vakar Šefkoviča kungs arī mums klāstīja savu pozīciju. Mēs neesam īpaši tālu nogājuši, un jau tagad viss, ko mēs redzam, ir tikai pozitīvais Mēs redzam, ka komisija arī maina savu pozīciju, tuvinās mūsu pozīcijai. Un šeit parlamentā ir četri referenti, un tas parāda, ka mēs esam efektīva institūcija, un mums ir jāturpina strādāt tādā garā. Un vēl gribēju reaģēt uz to, ko teica Jāra kungs, kurš runāja par institīvām, kas ne, neizpild savu sākotnējo mērķi. Mums ir jānosaka skaidri noteikumi mūsu mērķi iniciatīvām, tiem ir jābūt saprātīgiem, racionāliem, bet es jums piekrītu pilnīgi, ka ir jāizstrādā arī atkāpšanās pozīcija šajā komitejā ir jābūt gatavībai strādāt ar kaut ko tādu, kas nav izpildījies pilnībā, bet vai mums vajadzētu regulējumu tam, es nezinu, varbūt kaut kur citur mums ir jāpadomā, ko mēs darīsim šādos gadījumos. Paldies referentiem, paldies ēnu referentiem. Un paldies visiem par komentāriem. Mēs to visu ņemsim vērā. Mēs gribam, lai būtu lielāka līdzdalība, būtu aktīvāka piedalīšanās, lai aktīvi piedalītos gan ēnu referenti, gan arī pārējie. Un par kalendāro plānojumu atsevišķi cilvēki atbalstīja ātrāku strādāšanu, bet no otras puses referentiem ir jādod iespēja strādāt saskaņā ar ieplānoto laiku grafiku gribētu jums atgādināt, ka šo pēcpusdienu mums būs kopīgs sanāksmē ar AFCO eh, komiteju. Mums būs arī Nacionālo parlamentu pārstāvji, AFCO un Nacionālo parlamentu. Es visus aicinu arī šo pēcpusdienu sanāksmi, un mēs noteikti centīsimies respektēt laika grafiku. Paldies par šo diskusiju, un varbūt atgriezīsimies pie iepriekšējā darba kārtības punkta tagad. Un, ja priekšējais darba kārtības punkts mums ir ziņojums par apstākļu noskaidrošanas misiju kampānijā. Lūdzu, kolēģi, jums vārds. Merkis kundze. Eh, paldies, es atvainojos, ka es ierados ar novēlošanos. Es domāju, ka mēs varētu sākt ar secinājumiem. Tā kā Mūsu delegācijas vizīte notika aprīļa beigās. Tur bija jauni notikumi atkritumu jomā. Un pēdējā laikā šī situācija ir vēl vairāk pasliktinājusies. Mēs redzam, atkārtoja tā situācija, ko mēs redzējām pirms vairākiem gadiem, un pirms vairākiem gadiem tika pasludināta burtiski ārkārtas situācija tur. Pēdējās dienās ir notikušas demonstrācijas šai reģionā, un pat atsevišķi demonstranti tika protesta akcijās ievainoti. Tas padara mūsu darbu vēl aktuālāku, un vēl svarīgāk ir diskutēt par šo ziņojumu tieši šodien Es gribēju atzīmēt šos pēdējos notikums kā kaut ko svarīgu, varbūt mēs mūsu diskusijās vēl atgriezīsimies pie šiem pēdējiem notikumiem. Tad mums delegācijā bija septiņi pētī komitejas locekļi. Un mēs uh, īpaši fokusējāmies uz četriem jautājumiem, kas ir nepieciešami, lai to sakārtot attiecīgi atrisināt situāciju un kaut kā mums, mēs konstatējām, ka tur pietrūkst integrēta atkrituma apsaimniekošanas plāna. Mēs tikāmies ar Romano kungu, kas ir atkritumu apsaimniekošanas ministrs. Mēs tikāmies arī pēc vizītes. Viņš bija nesen iecelts šajā amatā, un viņš mūs iepazīstināja jūnijā ar atkritumu apsaimniekošanas stratēģiju. Šī stratēģija bija ļoti ambicioza. Arī delegācijas locekļi to uzņēma ar, ar atzinību. Bet jūs zināt, ka mēs nevaram plānu novērtēt, eh, līdz viņš nav īstenots, jo kas tas ir integrētais atkrituma apsaimniekošanas plāns? Vispirms svarīgākais ir novēršana. Vajadzētu arī tā, lai šie atkritumi nerastos un tas ir augstākais solis jebkurā atkrituma apsaimniekošanas hierarhiskajā struktūrā. Mēs eh, konstatējam, ka šādas hierarhiskās sistēmas tur nav, bet mēs esam pārliecināti, ka ja būs labs plāns un ja šis plāns tiks arī īstenots, ja būs iestrādāta tūra atkrituma apsaimniekošanas hierarhija, tad uh, sistēma situācija varētu arī sakārtot. Tad šim plānam ir jābūt eh, konkrētam, ar konkrētiem orientieriem. Uh, ar, um, ir jāspēj arī uzraudzīt šo plānu, ir jāvar uh, arī vākt attiecīgos <clears throat> statistikas datus, kas palīdzētu objektīvi vērtēt īstenošanu. Ir plānā jāiekļauj arī īpaši piesārņoto teritoriju attīrīšanu. Un apmeklējot kampaniju, mēs redzējām, ka tiešām ir ļoti daudz tās īpaši piesārņotas teritorijas, kur ir nepieciešama ārkārt ārkārtīgi ātra eh, sakārtošana. Informācija, izglītošana, informācijas sniegšana iedzīvotājiem arī ir svarīgas plāna sastāvdaļas. Un vēl viena svarīga lieta. Mēs konstatējam, ka kampānija saņem, uzņem mājasemniecību atkritumus jau ļoti ilgu laiku no citām vietām. Un šim reģionam jau ir grūtības pašiem ar savu atkritumu, mājasemniecības atkritumu apsaimniekošanu, kur nu vēl ar to, kas nāk no citiem rajoniem. Es jau runāju par komunikāciju, par informēšanu. Šie elementi, jebkurā politikā, ir ļoti svarīgs faktors ir ceļš, ka jūs veidojat kaut kāds attiecības ar iedzīvotājiem, un mēs redzam, ka šeit tiešām pietrūks šī lieta. Nav miedarbības, nav attiecību starp valdības struktūrām un pilsoņiem. Nav uzticēšanās, nav dialoga starp pilsoņiem un pašvaldībām. Varbūt tagad kaut kas ir mainījies, bet vismaz tad, kad mēs bijām tur, tad tāds iespējas aprīļa beigās mums radās. Un ņemot vairāk pēdējo dienu demonstrācijas, tad delegācijas secinājums tiek apstiprināts un ka mums vajadzētu tiešām padomāt par to, kā darbojas šī saikne starp pašvaldībām un pilsoņiem. Vajadzētu dažos vārdos pateikt arī par to, ka ārkārtas situācija ir izbeigta, tā vairs tur nav, bet uh, E, jo projām mēs redzam militāro spēku klātbūtni. Attieksme pret militāro spēku vienmēr ir tāda īpaša. Un militārā uzraudzība neatbalsta caurskatamību, jo, ja ir militārās struktūras, kas uzraug, tad pilsoņiem nav piekļuvi attiecīgām vietām. Ja jūs gribat atjaunot uzticību, tad ir jāatver šīs vietas, attiecīgi jāsniedz datus pārskatamā veidā, un tas ir uh, tiešām ļoti svarīga. Runājot par resursiem, arī par resursiem mēs esam daudz runājuši ar pašvaldībām. Jā, ir jāpiešķir budžeta līdzekļi Itālijas eh, reģionālām iestādēm un nacionālām iestādēm ir jāpiešķir naudas līdzekļi Ir noteikts finansējums, kas ir arī iesaldēts no komisijas puses, bet ir vispirms nepieciešams ļoti konkrēts, ļoti drošs plāns, ko gaida no kampānijas iestādēm, un tad ir jāsāk arī šis plāns īstenot, un tikai pēc tam, pēc plāna, pēc īstenošanas šie fondi būs atbloķēti un piešķirti un kampaņija varēs to sākt izmantot. Un tas ir pareizi, manuprāt. Tad vēl ir zināms eh, pagātnes eh, atliekas mantojums. Arī ārkārtas situācijas rēks joprojām ietekmē šo situāciju, to jūt pat šodien. Bet, kā jau es teicu, atkrituma apsaimniekošanas plāna trūkums, arī īstenošanas pasākumu trūkums, arī tas, ka nav nekādas sadarbības starp valsts struktūrām un pilsoņiem, tie ir tie mantojuma elementi, kas ietekmē situāciju arī šodien jo uzticēšanās ir pilnīgi iznīcināta. Un mēs eh, delegācijā nevaram spriest par šo funkcionēšanu vai pareizi tas notiek un kas eh, veids datu uzraudzību, vai tiešām šie dati, informācija tiek sniegta pilsoņiem tā, lai viņi varētu ticam to pārbaudīt, jo svarīga ir šī sadarbība. Un tad mēs nonācam pie secinājuma, ka atkritumu poligoni. Ir, un arī šo poligonu atvēršana, tas ir diezgan viegli, protīgi, pārāk viegli tas notiek. vajadzētu izmantot arī kāds cits pasākums. Nevajadzētu jaunus poligonus atklāt, atvērt. Tas mm, notiek pārāk ātri un viegli. Un vēl pilnībā mēs nepieņemam situāciju, ka poligons tiek ierīkots Nacionālā parka teritorijā. Ir Terziņo Nacionālais parks, un tur ir kāds atkritumu poligons, kāda izgāstuve, kas darbojas vēl šodien. Un vēl ir kāda cita izgāstuve, gava at, izgāstuve arī Nacionālajā parkā, un arī ir plāns turpināt izmantot vai sākt izmantot šo izgāstuvi. Tāda ir situācija, un Berluskoni kungs tomēr vakar paziņoja, ka šo otro izgāstuvi attiecīgās varas iestādes neatvērs. Tātad tas arī tika solīts delegācijai, tad, kad mēs viesojāmies kampānijā. Un ļoti labi dzirdēt šo ziņu, ka nebūs šis otrais atkritumu poligons mm, atvērts. Tas nozīmē, ka varas iestādes izpilda to, ko solījušas. Un vēl viens pēdējais jautājums, kuru es gribēju komentēt šodien. Šī industriālie un īpašie atkritumi. Mēs esam lasījuši tikai vienu lūgumu rakstu par industriāliem un īpašiem atkritumiem. Tāpēc mēs arī īpaši nefokusēsimies uz to vizītes laikā, bet tad, kad mēs bijām Terziņo izgāstuvē, Tad mēs saņēmām informāciju, ka tur tiek izmest tikai mājasēmniecības atkritumi, nu tā ir Nacionālā parka teritorija. Bet tad, kad mēs apskatījām šo izgāstumu, bija pilnīgi skaidrs, ka tur tika izgāsti arī rūpnieciskie atkritumi. Bez kāda paskaidrojuma vai pamatojuma tur mēs redzējām rūpnieciskos atkritumus, kuriem tur nevajadzēja būt. Tas ir pilnīgi nepieņēmams izmest šādā izgāstuvē rūpnieciskos atkritumus. Noteikti tas ir jāizseko tālāk. Un varas iestādēm noteikti jāizveido stingra kontrola par to, kā tiek apsaimniekotas atkritumu plūsmas dažādas. Un arī reģionālās iestādes, provinces iestādes un pilnīgi visas iestādes Itālijā uh, ir, tām ir obligāti arī jāīsteno Eiropas Savienības likumdošana apsaimniekošana, atkrituma apsaimniekošanas jomā. Ko mēs darīsim tālāk? Ko mēs varētu vispār iesākt pēc visiem šiem notikumiem kampānijā? Kādus pasākumus, kādus soļus mēs varam spērt? Vispirms, mēs jau aicinājām gan centrālo valdību, gan arī vietējās pašvaldības izstrādāt tādu drošu plānu atkrituma apsaimniekošanas jomā, kas atbilstu Eiropas direktībām, bet mēs arī aicinām komisiju, Eiropas komisiju, uzraudzīt šo situāciju. Varbūt komisijai vajadzētu pastiept roku pretim Itālijai un palīdzēt, lai šī valsts, šīs iestādes varētu tikt galā ar Eiropas likumdošanas īstenošanu, jo skaidri redzams, ka kampānija ir grūtības ar Eiropas likumu īstenošanu, un tāpēc viņiem noteikti noderētu kādu palīdzību. Un tā kā šī situācija galīgi nav izbeigusies, arī esošie notikumi to pierāda, mēs gribam turpināt saņemt informāciju, mēs gribam uzraudzīt notikumu gaitu, arī lūgumraksta komiteja. Un tāpēc es piedāvāju mums uzņemties tādu aktīvu lomu, varbūt šo lūgumrakstu nevajadzētu aizmirst tik vienkārši vajadzētu varbūt nākamajā gadā tur atgriezties 2011. gadā vai 2012. gada sākumā, lai mēs varētu izanalizēt notikumu gaitu. Un līdz ar to es gribētu slēgt šo daļu. Tie ir delegācijas komentāri un tagad mans personiskais komentārs. Es gribētu lūgt lūgumrakstu komitejai Eh, nodot šo jautājumu vides komitejai, lai vides komiteja diskutē par to, un varbūt ne tikai par kampāniju, bet arī par citiem reģioniem, kur ir liels grūtības tagad eh, finanšu un ekonomiskās krīzes laikā, kur nav ne līdzekļi, ne, ne zināšanas atkrituma apsaimniekošanas jomā. Tāpēc es gribētu griezties pie jums, lai jūs atbalstat manu rekomendāciju, lai mēs eh, varētu virzīt šo jautājumu arī uz vides komiteju, lai varētu diskutēt tur par to, un tālāk arī uz plenārsēdi to pašu iemeslu dēļ, jo šeit ir mums Eiropas Savienībā ir reģioni ar šādu veidu grūtībām, un tās, šie reģioni ir jāatbalsta, un mēs varētu kopīgi parunāt par to, kā tas būtu izdarāms. Un visbeidzot, es gribētu pateikties maniem kolēģiem, kas bija delegācija, par lielisku sadarbību. Mūsu darbs eh, bija vienkārši brīnišķīgs un visi delegācijas locekļi spēlē ļoti svarīgu lomu. Es domāju, ka tā bija ļoti laba vizīte. Delegācija arī bija ļoti laba. Bija gan pilsoņi, gan lūgumrakstu iesniedzēji. Tie bija ļoti svarīgi. Viņa ieguldījums bija svarīgs. Un viņi palīdzēja arī ziņojuma rakstīšana. Un visbeidzot, uh, Gribu teikt, ka mēs saņēmām ar, arī lielu atbalstu no iestādēm, viņi sadarbojās ar mums, un tāpēc es ļoti ceru, ka mums būs iespēja turpināt ar iestādēm sadarboties arī turpmāk. Lega Merkis, eh, questo punto passo la parola rappresentante della... Paldies, Merkis kundzei, došu vārdu komisijas pārstāvim. Labrīt visiem! Es pārstāvu komisijā um, vides ģenerāldirektoru direktorātu un gribu pastāstīt jums par pārkāpumiem sodu uzlikšanas pasākumiem kampānijas reģionā Itālijā. Un kā jau mēs iepriekšējā mutiskajā apspriedē šajā komitejā. Jums skaidrojām tūlīt pat pēc nolēmuma komisija uzrakstīja Itālijas varas iestādēm vēstuli ar jautājumu, kā tad tiks pildīts tiesas nolēmums. Mēs prasījām, lai būtu skaidrs plāns, kā tas tiks izdarīts. Un, re, um, attiecīgās varas iestādes mums atsūtīja dokumentu pagājušā gada jūnijā kuru um, mūsu uh, cilvēku komisijā izin, izanalizēja, un jūlijā mums bija kopēja uh, Eh, tikšanās ar Itālijas varas iestādēm, lai šo dokumentu vēlreiz izdiskutētu, vai šo plānu izdiskutētu. Komisija lūdza, uh, lai eh, Itālijas varas iestādes atsūtītu vēl papildus informāciju, jo mūsuprāt, pirmais dokuments bija nepietiekams, tajā trūka mm, detalizēts laika grafiks un tā tālāk. Tātad komisija pre, mm, prasīja precizējumus attiecībā uz datumiem, uz laika grafiku, kādā uh, Eh, lietas tiks eh, virzītas um, un plāns tiks ieviests, kad, kur, kā uh, tiks celta uh, jaunās atkritumu izgāstuve, uh, kurā datumā uh, tas tiks atvērts un tālāk, un tā tālāk. Uh, Itālijas varas iestādes ļoti mm, vispārēji pateica, ka tā vēlas um, atvērt šādas atkrituma izgāstuvi līdz, da, līdz gada beigām. Mēs, protams, uzstājām uz ātrāku šādas izgāstuves veidošanu. Mēs uzsvē, uzsvērām, ka um, anal, un mēs uzsvērām, um, ka tam jābūt integrētai tātad š, e, atkrituma apsaimniekošanas mm, vietai, tai jābūt, tur jābūt arī dažādiem um, paredzētām vietām, kur var um, mm, pā, otrreizējai pārstrādāšanai tiek paredzēts arī uzglabāt atkritumi. Un mēs prasījām, vai tās tāds būtu. Uh, tātad šajā jaunajā integrētā apsaimniekošanas, atkrituma apsaimniekošanas poligonā. Un kādā veidā arī tiks jau esošie atkritumi no kampaņas reģiona um, izvesti vai attīrīt. Un mēs zinām, ka citos gados un sen, uh, senāk kampāni, eh, kampānijā bija pietiekami labi plāni, bet tie nekad net, netika realizēti. Tieši tādēļ mēs uzstājām, lai varas iestādes eh, nāktu klajā ne tikai ar šādu plānu, bet arī ar ieviešanas grafiku kā arī prasījām uzrā, šajā plānā uzskaitīt tos resursus, par kādiem plāns tiks īstenots. Tādējādi mums būtu lielāka ticamība plāna īstenošanai. Komisija tāpat nolēma ka būs, mēs arī novērtēsim izvērtējumu. Eksperts tātad izvērtēs šāda plāna dzīvot spēju vai spēju eksistēt. Un visbeidzot, komisija prasīja arī va, Itālijas varas iestādēm atvērt mājas lapu, kurā šis uh, jaunais uh, Uh, atkrituma apsaimniekošanas plāns tiek uh, parādīts. Tādējādi, ka iedzīvotāji arī visi pārējie ieinteresētie varētu sekot uh, šādas atkritumu izgāstuves veidošanas gaitai, jo, kā jau es teicu, plāni uz papīra ir bijuši arī pagātnē. Ļoti labi plāni, bet tie nekad nav tikuši ieviesti. Un tieši tādēļ šajā gadījumā mēs uzskatījāmies, ka tas ir tāds steidzamības kārtā risināms jautājums un arī pakļaujams plašām publiskām uh, publiskai piekļuvēji. Tādēļ arī mēs prasījām visas šīs te lietas mm, uh, uz papīra skaidri un vēlējāmies, lai mēs saņemtu ģenerāla direktorātā videi eh, šos dokumentus saņemt, bet vidas ģenerāla direktorāts tā arī nekad nav šos dokumentus saņēmis. Līdz ko mēs to izdarīsim, mēs um, atbildēsim, bet šobrīd pārkāpuma procedūra pret Itālijas valdību ir ierosināta. Uh, Um, parastā procedūras gaitā. Mēs, protams, esam atvērti diskusijai, uh, atvērti jebkam, jo šeit patiešām ir problēma, problēma, kura ieskar iedzīvotājs, un esam gatavi to atrisināt pēc iespējas ātrāk. Un uh, komisija ir pasniegusi šo te palīdzīgo roku Itālijas valdībai un, paš, un kampanijas pašvaldībai, jo mēs vēlamies ar viņiem sadarboties. Paldies! Un tagad saka priekšēdētāja vēlas vairāk cilvēku izteikties, bet diviem, divi kolēģiem do, jādodas prom, tādēļ eh, viņiem dosim vārdu pa priekšu. Rapidi. Rinunciate l'intervento? Kocolino. Vai jūs atsaucat savu vēlmi izteikties, Kacolino kungs? Man ir eh, svarīga informācija komitejai. Pateicos referentē par to darbu, kas izdarīts, pateicos arī visai delegācijai, kas bija kampānijā, un šobrīd patiešām ir atkal ārkārtas gadījums kampānijā. Mums jātur parlamenta uzmanību šo reģionu, arī lūgumrakstu komiteju komitejas uzmanība un komisijas komitejas uzmanība fokusētu uz šo problēmu. Uh, nākamajās dienās, ne pareizāk sakot, pat daudz, nākamajās stundās šis plāns tiks pieņemts. Tātad apsaimniekošanas uh, poligona izveides, runāja par, par uh, dabas parku Vezuva piekājē. Uh, un es uh, gaidu šo te informāciju vistuvākajā laikā, un es ceru, ka mēs šādu, šādu plānu, kas būs caurskatāms, uh, būs saistošs pie laika, noteikta laika grafika, arī uh, gudrus līdzekļu izveid, izlietošanā, ka šāds plāns visdrīzākajā laikā tiks pieņemts. Uh, un mēs varēsim iedzīvotājiem šajā reģionā dot kaut kādu cerību, ka uh, apsaimniekošanas plāns uh, tiks iz, izveidots, poligons tiks izveidots un ka tam ir nauda, jo tas ir. Um, skar visus iedzīvotājus, tas ir ārkārtīgi svarīgs. Es pateicos uh, Merkīs kundzei, un tāpat kā viņa vēlos, uh, ka mēs strādājam kopā ar vīdes komiteju, mēs nesakam, ka ir tāda kampānijas reģions viens pats. Es zinu, ka šādas problēmas eksistē arī citur Eiropā. Kampānija ir tikai viena, varbūt akūta tāda mūsu sāpe. Tad nav tikai viena valsts vai viena, viens pat reģions. Tāda ir visa Eiropa. Paldies! Došu vārdu Jānkungam. Paldies, priekšsēdētā! Un arī es mēlos izteikt paldies mūsu kolēģim no Itālijas, kā arī tiem, kuri norganizē šo braucienu. Uh, mums tiešām ļoti labi, kad mēs varam reāli paskatīties uz situāciju. Es biju ļoti pārsteigts un, un tiešām. Es domāju, ka delegācijas um, dalībnieki var pateikt, ka šajā gadījumā uh, Eh, garlaicīga nu nekādā gadījumā nebija, un es tiešām uzzināju daudz ko jaunu. Mūsu delegācijas vadītāji šeit ļoti labi izteikt, izteikt šo domu. Mēs esam runājuši par vairākam problēmām. Ir pirmā problēma, kas saistīta ar nelegālām izgāstuvēm, otrā problēma, kas saistīta ar rūpnieciskiem atkritumiem. Pirmā problēma ir tāda, ka bieži vien atkritumu izgāšana, atkritumu apsaimniekošana, ja to var teikt, notiek nelegāli. Un tad pretēji tam, kas notiek Vācijā, ja mēs šajā gadījumā varētu kopā ar attiecīgām iestādēm un kampānijas iedzīvotājiem noskaidrot legālus veidus, kā notiek apsaimniekošana, tad varēsim gal galā attīrīt arī no nelegālām izgāstuvēm. Vēlos teikt, ka jā, nu, gandrīz vai oficiāli tā ir krīzes situācija, tā ir ļoti nopietna situācija. Nu, lietas jau ir nosauktas vārdā. Vienīgais, ko es varu teikt, ka tad, kad mēs runājam ar mūsu iedzīvotājiem, jābūt absolūti uh, uz kā caurskatāmības ceļa, lai visiem ir skaidrs. Savādāk var sanākt tā, ka iedzīvotājiem ir viens priekšstats par lietām, mums ir pavisam cits. Un tad jautājums, kas, ko parasti tiek uzdots, vai jūs esat kaut ko uh, rēķinājuši, esat skatījušies uh, uh, atkritumu apjomu, vai esat rēķinājuši un pasūtījuši kādas analīzes, lai redzētu. Uh, izplūdošo gāžu apjomu un tā tālāk, un tad bieži vien mēs pamanām, ka viņiem nav šādas informācijas. Jā, skaidrs, ka mums ir vajadzīgas koncepcijas, kas ir absolūti saprotams, tikai tad varam piešķirt naudu. Jautājums ir, pirmais jautājums šai kontekstā, kā komisija uzskata, cik ilgi šī lieta turpināsies, kad komisija plāno uzsākt naudas piešķiršanu konkrētiem projektiem, un tas otrais jautājums ir, ka varbūt šeit mēs varam, ņemot vērā to, ka tā ir principā krīzes situācija, varbūt mēs varam arī sniegt tādu krīzes situācijas palīdzību. Esam pamanījuši tādu fenomēnu, fenomēnu kā uh, legālas izgāstuvis ir vienkārši pilnas, nekas jauns netiek taisīts, veidots, un šajā gadījumā tie priekšlikumi, kas tiek izteikti attiecību uz izgāstuvi atrašanās vietām, vienkārši tiek noraidīti vīdes apsvērumu dēļ. Līdz ar to sanāk, nu, tur vairs nevar un šeit vēl nedrīkst. Un, protams, var ieplānot šeit arī atkritumu dedzināšanas iekārtu nu tad varbūt mēs varam jau tagad daļu no tā finansējuma, kas noteikti tiks piešķirts šim reģionam, jau tagad viņiem iedot, nu lai viņi sāktu risināt šo situāciju pēc iespējas ātrāk. Es zinu, ka par vispārējām koncepcijām bieži vien tiek runāts bieži, vēlreiz teikšu, ka legālas izgāstuves ir vienkārši pilnas un būs tāda situācija, ka nav kur tos atkritumus likt. Un mūsu iedzīvotāji nu, piedzīvos ļoti nopietna katastrofa, un šī katastrofa būs pat nopietnākā nekā līdz šim, nu tad jautājums komisijai, vai ir jebkāda veida process, kas ļautu varbūt kaut vai daļēji kaut ko finansēt. Nu, ja mēs zināsim, ka jā, šis projekts gal galā tiks apstiprināts, varbūt ar dažām izmaiņām, bet jau tagad piešķirt viņam nelielu naudas daudzumu, lai viņi varētu kaut ko sākt. Paldies! Yes, thank you. Okenes kundze, paldies priekšsēdētāji! Es varu piekrist kolēģiem. Un paldies arī par labu sadarbību. Man ir dažas lietas, par kurām es labprāt runāšu. Nu, pirmkārt, tas, ka atkal un atkal tiek runāts ar krīzes situāciju, tā ir īpaša situācija, ārkārtas situācija. Un nu, tad jautājums ir, kad mēs uzdevām jautājumu, vai var izmantot šo vietu, vai tā ir legāli pieļaujama vieta, manuprāt, tā bija Vela Delme Serioku kā tā. Bija nosaukums, mēs bijām tur, ļoti smuki bija apkārt. Un tad jautājums tika uzdots, un tad pēc kāda laika vienkārši tur tika ierīkot izgāstuvi un ūdens resursi tika apdraudēti, arī uh, teritorijas Natūra 2000 tika apdraudētas. Bet tad visi saka, nē, nē, mums ir ārkārtas situācija, mēs varam gāzt de jebkur. Nu tad šajā gadījumā sanāk tā, ka pilsoņu pamatiesības netiek pat ievērots vienkārši tādēļ, ka ir ārkārtas situācija. Manuprāt, nākotnē mums vienmēr jāuzsver, ka ir nepieciešams mūsu iedzīvotājus, iedzīvotāju tiesības ievērot. Un līdz ar to, ja kāds protestē, pret situāciju, un ja vietējā valdība uzskata, ka drīkst kriminalizēt šādu rīcību, nu, tas vienkārši rāda saspringtu atmosfēru. Šajā gadījumā protesti tiek uzskatīti par pārkāpumiem, nu, manuprāt, tas ir ļoti nopietni, ja iedzīvotājus neviens negrib vienkārši pat uzklausīt. Vēl viena lieta, ko es vēlos teikt, ka komisija ir skaidri un gaiši jāpasaka, ka, ja mums ir plāns, tad plānam ir jābūt arī reāli izpildāmam. Mēs zinām, ka, nu, uh, ka plānu ir ļoti daudz, mēs varam, mēs varam visu, ko saplānot. Bet realitāte, realitāte bieži vien neatbilst pēc tam šim plānam. Šajā gadījumā vissvarīgākais ir panākt tādu vislielāko saskaņu. Mums ir viens variants, akēra variants, un tur savukārt nekas nav zināms. Jo mums, jo es atceros, ka itāļi runāja par dāņu uh, par, par dāņu stilu, kā notiek atkritumu dedzināšana. Un es savukārt pajautāju dāņiem, un viņi teica, ka ir fantastiska tehnoloģija. Piemēram, ja ir ķīmiskie atkritumi, ja ir vēl kaut kādi atkritumi klāt kopā ar sadzīves atkritumiem, tad ir tā parasti pēc sadedzināšanas pelnus var izmantot, taču, ja tur ir iekšā kāda ķīmiskie atkritumi, tad šos pelnus var nevar izmantot, vairs nevar vienkārši laist dabā. Nu tad šis ir tas smagais moments, ka īstenībā nekas tik ļoti viegli nedarbojas pēc dāņu stila. Vēlreiz teikšu, ka īstenībā process ir ļoti, ļoti sarežģīts. Un, ja tā tas nenotiek, ja, ja nepārtraukti nenotiek kontrole, tad mums būs milzīgas problēmas ar emisijām, ar to, kas paliek pāri pēc dedzināšanas procesā. Nu, tad sanāk tā, ka vienīgā lieta, kas šeit ir vajadzīga, ir uzlikt tur vēl kaut kādu armijas vienību, kas to visu kontrolētu un, un neļautu darīt kaut ko nepareizi. Savādāk tiešām tāds nopietns apdraudējums. Un, protams, visā Eiropā šis apdraudējums pastāv. Un skaidrs, ka nevar šo situāciju atrisināt, ja iedzīvotāji nav gatavi sadarboties un skaidrs, ka mums ir jāievēro pilsoņa tiesības, bet arī pilsoņiem pašiem ir jāsadarbojas ar vietējo vadību. Un nākotnē komisija tas arī ir skaidri gaiši jāņem ārā savādāk, nekas jau nesanāks. Un tad vēl dažas lietas. Manuprāt, Jāra kungs arī pieminēs to, ka mēs vēl neesam sākuši skatīties jautājums par rūpnieciskiem atkritumiem. Man ir sajūta, man nav precīzi informācijas, bet sajūta ir tas, ka, ka problēma šeit ir tieši ražotāja. Man jau šķiet, ka šajā gadījumā tiek ņemt, šajā gadījumā tikai infrastruktūras jautājumi tiek risināti. Tā, lai lieliem ražotājiem, ir tīpaši Itālijas ziemeļos, piedāvātu šo apsaimniekošanas pakalpojumu. Uh, Un īstenībā svarīgākais mums būtu, lai mēs mazliet pamainītu šo darba apjomu, lai skaidri saprastu, kas tur notiek. Ja Vācijā, piemēram, tā tas ir, ka no turienes nāk ražošanas atkritumi. Un teiksim, ka pat, pat dažos, dažos gadījumos ir importēta atkritumi. Nu, man nav vēlreiz teikšu precīzi informācijas, bet sajūta tāda ir. Tā kolēģa Debrun. Debruns kundze. Liels paldies! Merkes skundzei par ļoti skaidru un precīzu ziņojumu no delegāt, par, par delegācijas vizīti. Manuprāt, tiešām bija ļoti jauka diskusija arī šodien par šo ļoti nopietnu situāciju. Es jau iepriekšējā reizē teicu, ka tika runāts par šo situāciju, ka jā, situācija no pavisam traģiskās un pretīgas kļuvis mazliet mazāk pretīga, nu tad es nevaru teikt, ka nu, viss, ir, viss ir pabeigts, viss ir izdarīts. Nu, es nedomāju, ka tas ir mūsu mērķis. Es sapratu, ka laika mums nav daudz, runāšu līdz ar to tikai par pāris lietām. Viena lieta ir tas, par ko runāja Merkises kundze ka šeit ir tās problēmas, ka ir grūti ar informācijas ieguvi, ar dialogu starp piedzīvotājiem un pašvaldību, nu tad varbūt šeit mēs varam iekļaut šeit mutisko grozījumu, lai ziņojumā tieši tā būtu arī teikts. Lai būtu teikts, ka saskaņā ar Čelī eh, kunga mēru iedzīvotājiem nav piekļuvis caurskatāmā informācija un saprotamā informācija, un iedzīvotāji netiek kaļi arī iesaistīti vides un uh, veselības risku izvērtēšanā attiecībā uz atkritumu sadedzināšanas uh, projektu. Un nu, tad vispirms jautājums Merkis skundzei, vai viņi varētu to pieņemt. Es skatos tagad uz citiem delegācijas locekļiem, nu no manas puses, ir tīpaši, ja mēs šajā gadījumā citējam mēru pēc būtības. Nu jā, man liela iebilduma nav. Nē, nē, nē, nē, nē, priekšstādētāja saka Te tad, tad, tad neliela procedūras problēma. Nu, Merkis kundze saka, jā, man šis ir, man, man nekāda iebilduma par šo grozījumu nav. Nē, nē, nē, bet te ir tāda neliela procedūras problēma, saka priekšsēdētā. Šeit ir mutisks grozījums, un uh, mani asistenti pastāstīs man, ko lai dārā šādā situācijā, bet kurā gadījumā mēs runājam par mutisko grozījumu, un Šajā gadījumā komiteja jāpasaka, vai komiteja kopumā var atbalstīt mutisko grozījumu, un tad arī redzēsim, vai pēc satura mēs to atbalstīsim. Un nu, tad jau tīri, tīri procedurāli, vai šo grozījumu mēs vispār varam pieņemt no procedūras viedokļā. Nu, es nezinu, cik daudz jābūt deputātiem klāt, lai mēs varētu šādu mutisko grozījumu pieņemt. Nel frattempo, kad verifichiamo comunque questa cosa procedurale, io darei la parola. Pārbaudīsim, bet tagad turpināsim diskusijas. Ļaušu izteikties komisijas pārstāve. Nē, nē, nē, atvaino, saka Brunas kundze. Man ir vēl daži komentāri, ļoti, ļoti īsi komentāri, kāds desmit sekundes vairāk. Oi, man jau šķiet, ka jūs pabeidzāt savu runu, jūs, jūs ļāvāt izteikties Merkis skundzei, saka priekšsēdētāji, bet lūdzu, Debron. Nu jā. Vēl divi aspekti, par kuriem es gribēju runāt, ir tas, ka ne tekstā Bet tas, tas ko teica Merkešs kundze, viņa teica, ka situācija vēl nav pabeigta un mums ir vajadzīga jauna informācija, aktuāla informācija, un tad līdz ar to visi lūguma raksti, manuprāt, ir jāturpina izskatīt, jo gal galā vēl nekas nav pabeigts, mēs turpinām pētīt šo situāciju. Un otrā lieta, ar komisiju jau par to tika runāts, un es oficiāli uzdošu viņiem šo jautājumu, man teica, ka ir plāns par to, ka kampānijas reģionā plāno pirkt par 350 miljoniem eiro uh, atkritumu dedzināšanas iekārtu, un daļai viņi gribētu izmantot Eiropas Savienības naudu. Nu, es labprāt pārbaudītu šo faktu, ņemot vērā reālo situāciju un kā mēs varam šo atkritumu dedzināšanas iekārtu varam vispār iekļaut Uh, atkrituma apsaimniekošanas direktīvas normās. Es atceros, ka mēs ļoti plaši diskutējam par šo jautājumu. Paldies! Konkluso, kolēģi. Allora, ridò la parola al rappresentante della Commissione. Paldies. Tagad došu vārdu komisijas pārstāvim. Paldies, ja labi sapratu. Tad Jāra kunga jautājums ir šāds. Vai pastāv kāds risks, ka ja mēs eh, kavēsimies ar jaunā plāna pieņemšanu, tad radīsies papildu riski kampānijā. Un vai būs pietiekami daudz laika, lai realizētu projektus, lai sakārtotu situāciju, lai mēs varētu izvairīties atkal tādu pašu situāciju, kā bija 2007. gadā, kad bija burtiski atkritumu eksplozija tur. Komisija joprojām strādā kopā ar nacionālām iestādēm mēs eh, sakam viņiem, ka pēc iespējas ātrāk ir jāsāk īstenot šis plāns. Bet eh, jebkurā gadījumā ir paredzēta jau attiecīgu atkritumu apsaimniekošanas instalāciju būve. Un šajā nacionālā programmā ir tiešām paredzēta konkrēta termiņa, kad jaunās atkrituma apsaimniekošanas instalācijas, ja kāds tiks uh, Eh, palaistas. Mēs eh, domājam, ka šīs instalācijas eh, tiks galā ar atkritumiem, kaut gan precīzi datumu mums nav par šo jaudu, apsaimniekošanas jaudu. Bet uh, Mēs ceram, ka tomēr būvētās iekārtas palīdzēs um, iz, nu, novērst to krīzi un neatkārtosies situācija, kas bija redzēta 2007. gadā. Tālāk bija jautājums par atkritumu hierarhiju par jauno atkritumu plānu un vai tur ir hierarhiskais plānojums. Tiešām attiecīgās iestādes ir apspriež šo plānu un tur ir respektēta atkritumu hierarhiskā struktūra. Ir arī reģionālais plāns, ar kuru komisija ir iepazīstināta. Un mēs esam precizējuši jau vairākas reizes, ka viens no nosacījumiem, kad mēs atbloķēsim Eiropas finansējumu, būs tāds, ka ir nepieciešams izstrādāt jaunu atkritumu apsaimniekošanas programmu. Šai jaunajai programmai ir pilnībā jāatbilst Eiropas normām. Uh, Eir Eiropas komisija noteikti izsekos šai hierarkiskajai struktūrai, vai tāda tur ir, jo ir nepieciešama arī caurskatamība, un par to mēs šeit runājam, tātad informācijas sniegšana iedzīvotājiem. Un, kā jau mēs teicām, mēs no komisijas puses mēs esam arī lūguši kampānijas iestādēm atvērt interneta vietni, kur būtu publicēts šis atkritumu apsaimniekošanas plāns kur būtu publicēti visi normatīvie akti saistībā ar atkritumiem. Un mēs jau esam saņēmuši no reģionālām iestādēm pozitīvus signālus par šo oficiālo internetu vietni. Tur jau ir ielikti zinām dokumenti, tas arī, lai arī tas nav galvenais apsaimniekošanas plāns, tomēr ir noteikti programmas eh, dokumenti, kur, kur ir rakstīts, kā ir paredzēts apsaimniekot atkritumus. Un šis eh, sākotnējais dokuments ir piedāvāts arī sabiedrībai apspriešanai. Ir dotas vairāk kā 40 dienas, 45 dienas, lai attiecīgi ievāktu iedzīvotāju viedokli par šo dokumentu. Uh, Un te mēs redzam pozitīvu zīmi, ka notiek konsultēšanās. Un es ceru, ka es atbildēju uz jūsu jautājumu. Paldies! Mēs joprojām runājam par procedūru jo procedūras jautājums sakarā ar Debrunskundas rezolūcijas priekšlikumu, bet ja neviens vairs negrib izteikties, teikšu sekojošu. Merkas kundzes ziņojums ir radies kā ļoti dziļas un ļoti rūpīga darba rezultāts. Mēs bijām iesaistīti šajā darbā, un es esmu ļoti priecīga konstatēt to, ka mūsu kolēģi deputāti ir ļoti aktīvi piedalījušies šajā darbā. Un man arī ļoti skar šis jautājums, jo es arī esmu saistīta ar šo reģionu Tā kā es esmu tādā pasīvā un aktīvā lomā, no vienas puses pārstāvu arī šīs, šī reģiona institūcijas, no otras puses esmu arī iedzīvotājs, kas, kuram, kas dzīvo šajā rajonā. Un tāpēc es gribu piebilst dažus komentārus. Tātad par ziņojumu. Šajā ziņojumā ir rakstīts, Un arī ievadvārdos Merkis kundze to atzīmēja. Tad sākumā ir esošā situācijas apraksts, un to mēs dzirdējām arī komentāros, kas ir noticis, kas notiek tagad pēdējās nedēļās, jauna situācijas sāsināšanās. Un mēs nevaram teikt, ka situācija ir pasliktinājusies. Būtībā tā vienkārši nav mainījusies, un tā mēs arī uh, to konstatējam. Tāda ir šī situācija, mēs zinām to. Situācija ir slikta. un ir ļoti daudz darbu, kas ir jāpaveic, dažādi plāni, programmas, kas līdz šim brīdim nav noticis, un arī kamēr tas nenotiks, nekas arī nemainīsies. Un tad es gribētu papildināt arī komisijas teikto par to, kas notiek tagad. Tas attiec tikai uz Neapoli. ir nosūtīts šis neformālais dokuments. Man arī šis dokuments ir, kas ir iesniegts publiskai apspriešanai, es varu jums parādīt. Bet eh, tā ir problēma, kas ir plašāk. Tā nav tikai Neapols problēma, tā ir problēma, kas ir saistīta ar finanses resursu vajadzību. Mums eh, ir jāatrisina kopīgiem spēkiem šī situācija, kas skar visu Neapols reģionu, un šeit ir eh, acīm redzam iemeslu, mēs redzam, ka aktivizējas sabiedrība. Jo šobrīd jau, jau daudz gads iedzīvotāji dzīvo tādās bailēs, tādā satraukumā. Viņi cenšas izrādīt savu protestu, un dažkārt no nelielas liesmas izrodas lieli protesti, cilvēki ir gatavi kāpt uz barikādēm, un tas viss signalizē, ka situācija tomēr ļoti slikta. Tas attiecas uz Neapols um, un, uh, provinci un arī apkārtējo reģionu, kas ir uh, uzklausīšanā pauduši savas bāžas. Uh, Neapola kazatērija ir ļoti problemātiski reģioni. Ne tikai tāpēc, ka tur ir um, šis geogrāfiskais tuvums, bet arī tur darbojas viens un tas pats atkrituma apsaimniekošanas konsorcijas. Ir arī problēma, kā samaksāt strādniekiem. Un tāpēc arī šī demonstrācija ir iesaistījušās kompetentās iestādes Roma, ir doma par to, kā, lai samaksātu attiecīgi strādniekiem, tiks atbloķēti finanšu līdzekļi. Kas notiek dažādās, dažāda līmeņa pašvaldībās? Mēs runājam par to, ka tiks atbloķēta līdzekļi, tas ir jādara, tādā gadījumā finansējums tiek nodots nacionālām iestādēm, un tas palīdzēs sakārtot situāciju par šiem operatīvajiem priekšlikumiem. Tie ir nepieciešami, lai attiecīgie līdzekļi tiktu apbloķēti, un mēs ļoti ceram, ka šie priekšlikumi arī nāks, attiecīgi nauda tiks uh, atbloķēta. Šeit gribētu atzīmēt Merkis kundze teikto par iespēju atvērt otru uh, izgāstuvi, bet šī ideja ir noraidīta. Un kolēģi jau teica, ka Berluskonī kungs ir teicis, ka otru izgāstumu nevērsa vaļā. Tad, tad ir apstiprināts tas secinājums, ko konstatēja delegācija, kad apmeklēja Katāniju jaunie reģionu ievēlētie deputāti deputāti ir apstiprinājuši to, ka otru uh, izgāstuvi tomēr nevērs paļā arī ka Jāno nevērs vaļā otru izgāstuvi par stratēģiju. Vietējās pašvaldības strādā pie stratēģijas, pie atkritumu apsaimniekošanas plāna izstrādāšanas un komisijas pārstāvis jau teica, ka ir šis dokuments, kā projekts, tas būs papildināts ar detalizētu laika grafiku, un tas būs gatavs nākamnedēļ. Provinces arī ir izstrādājuši savus plānus, ne visas gan, bet trīs jau ir. Ir strādāts pie īpašā apsaimniekošanas plānu, par to diskutēja Briselē, to arī padome apstiprināja, un oficiāli nākamā nedēļā komisija ar to tiks iepazīstināta. Arī augsnes attīrīšanas, ūdens attīrīšanas plāns un gaisa attīrīšanas plāni ir izstrādāti un arī attiecīgi iesniegti. Reģionālā padome vēl nav apstiprinājuši šos plānus, bet attiecīgā komisija tie tiek skatīti un gada beigās ļoti ceram, ka varēs arī tos īstenot par šo ārkārtas situāciju. Tā tiešām attiecīgi ir izbeigta, ir attiecīgais likumdošanas akts, kas izbeidz ārkārtas situāciju, kas tika agrāk izsludināta. Un es šeit lasu uzklausīšanas protokolu un tur ir pausts viedoklis. ka ir Divtūkstoš vienpadsmitā gada beigās ir plānot sakārtot situāciju, kas ir saistīta tieši ar šo ārkārtas stāvokli, kas agrāk bija. Tātad joprojām uh, mums ir noteikti pienākumi, noteikti uzdevumi, mums ir jāturpina vest pārunas ar vietējām iestādēm, jādomā par esošo atkritumu plānu paplašināšanu un jākontrolē arī šis solījums nevērt vaļā jaunas izgāstuves aizsargājumās zonās. Tāds ir novērtētāja viedoklis. Pagaidām situācija ap Neapoli tiek diskutēta reģionālā padome, ir pieņemta arī ietvar programma, augsnes rehabilitācija atjaunošanai Neapols rajonā. Tad vēl ir priekšlikums strādāt pie iekārtām, bet ir konflikts ar provinces un administrāciju un vietējo administrāciju lokālo. Un vakar tomēr šīs konfliktēšās puses nonāca pie secinājuma par konkursu, par tenderu izsludināšanu. Tas būs saistīts ar šīm iekārtām. Tālāk kompostēšanas uzņēmums Palermo, tas ir gandrīz jau pabeigts, uzcelts. Te bija arī grūtības, protams, finansiālas, bet um, viņi cer, ka kompostēšanas rūpnīca sāks darboties nākamā gada vidu. Es jau pieminēju trīs apsaimnieku rīkošanas plānus, un ja tie tiks īstenoti, tad tie varēs apstrādāt 80 tūkstošus organisko atkritumu un 12 tūkstoši tiek apstrādāti jau šobrīd, saskaņā ar eksistējušo. Ir arī citi plāni, bet es, kā jau teicu, es neformāli varu jums iedot šo plānu dokumentu. Tur ir atsauce uz līdzdalību, prevenciju, atkārtoto pārstrādi. arī par sadedzināšanas iekārtām. Un visbeidzot, man jāsaka, ka ļoti grūti ir panākt kontaktu ar visiem pilsoņiem. Mēs esam centušies aptvert vislielāko iedzīvotāju skaitu ar savām informējošām aktivitātēm. ir skaidrs, ka pilsoņi nav īpaši apmierināti. Jau divus gadus strādā tā kā telefona centrs, kur ir iespējams eh, ziņot par koncentrētu. Mēs eh, tādā veidā stiprinām saikni, saikni starp pilsoņiem un arī cilvēks aizsardzības iestādēju, arī interneta vietne ir. Un visi paziņojumi tiek sniegt ļoti publiski, lai visi cilvēki varētu būt ieskatu situācijas attīstībā. Mēs uzsveram visus iespējamos kontaktus ar iedzīvotāju. Un tas ir pateicoties mūsu demokrātiskai pārstāvniecības sistēmai. Mums ir vēlēti deputāti dažādos līmeņos, kas pārstāv dažādas vietējās pašvaldības. Lūk, visu to es gribēju piebilst tagad. Tas vienkārši, lai jūs iepazīstinātu plašāk ar situāciju. Parlamentu rokās nav visas atslēgas, bet mēs rīkosimies tur, kur mēs varam, centīsimies īstenot mūsu ideju pāraut šo maģisko loku, centīsimies pātrināt plānu īstenošanos. Un nu, kā jau es teicu, Ir noteiktas iestādes, ko ir sākušas īstenot ies, iepriekšējās um, reģionālās iestādes, un tagadējās jaunievēlētie grib turpināt to, kas bija bijis vērtīgs, un attiecīgi viss darba rezultāts plāns iesniegs izpildkom, eh, iesniegs izpildkomitejai. Reģionālā komiteja arī turpina darboties atbildīgi, viņiem ir sava atbildības joma. Un tagad šķiet, ka ja viss solītais tiks realizēts, tad mēs arī saņemsim 359 miljonus eiro. Un ja viss būs tā, kā teica kolēģis Jārs, tad mēs varbūt varēsim šo summu saņemt pa konkrētām porcijām. Eh, tādējādi mēs varēsim realizēt mūsu plāns ātrāk. Un tad arī varēsim apmierināt mūsu pilsoņu cerības. Allora, E, per l'emendamento, eh, for the oral amendment? She's, she's withdrawn it. Allora, eh, mi dicono gli uffici che per la richiesta dell'emendamento... Gadman saka ka De Brun Kunas kundze ir atsaukusi savu mutisko grozījumu, jo viņai uh, li, liekas, ka uh, tas jau ir ziņojumā, vai tā ir? Nē, es to atņēmu e, atsaucu tādēļ, ka man e, teica, ka tas e, būs ārkārtīgi administratīvs daudz sekas, tas būs ļoti grūti un tieši tādēļ es to atsaucu. Jā, labi, tad man laikam nepareizi informēja, saka priekšēdētāja. Bet mutiskais lūgums, jebkurā gadījumā ir protokolēts. Jebkurā gadījumā tagad es lūdzu jūs, vai jūs varat um, varat piekrist šim dokumentam. Tā nav formāla balsošana, tāpēc lūdzu sakat, vai ir kādam kādas pretenzijas vai kāds ir pret šo ziņojumu. Es atturos. Un tad mums tagad ir ieteikums no Mērķis eh, kundzes dot rekomendāciju vides komitejai par to, ka viņiem jāsagatavo rezolūcija um, attiecībā uz vides uh, steidzamī, uh, uz uh, nesakārtotiem vides jautājumiem, ko, ka, kas ir uh, atkritumu Uh, apsaim, apsaimniekošanas, jeb slīpstas apsaimniekošanas sekas, vai visi man piekrīt? Vai jūs gribējāt to plenāru sēdē? Nē, uh, mēs gribējām to tātad vidas komitejai, lai tā sagatavo ziņojumu. Jā, paldies. Tad mēs varam iet tālāk pie nākamā punkta. Nē, Mērķis kundze vēlas runāt. Priekšādātāji, vai es saprotu, ka mēs tagad iesim uh, caur vidas komiteju uz plenāru sēdi? kopā ar vidas komiteju uz plenāru sēdi, lai mēs uh, visi kopā diskutētu par šīm lietām un celtu apziņu uh, deputātos par šo problēmu. Jā, mēs uh, sniegsim rekomendāciju vidas komitejai, lai vidas komiteja sagatavotu rezolūciju plenārsēdēji un mums arī prasīs dot uh, savu atzinu kā lūgumrakstu komiteja. Jā, vai Rā, Jārkungs? Jā, arī es piekrītu, mēs jau vienojamies, ka tas nav tikai par lūgumrakstu komiteju, tas ir par vidi, par kaut ko visiem ārkārtīgi svarīgu. Tādēļ tur tieši aiztīta vidas komiteja un ar to informāciju tad uh, tā var sagatavot dokumentu un procedurāls process, uh, lai nonāktu šis jautājums plenārsēdē. Paldies! Saka priekšādātāja, jā. Tad varbūt koordinātori var to, uh, var to nākamreiz diskutēt, un Merkis kundze mēs varētu pieaicināt šajā uh, sēdē, un tad Merkis kundze arī definēs procedurālos pasākumus. Paldies, vai mēs varam doties tad pie nākamā darba kārtības punkta. Mi suggerisce eh, David Law di proporvi un... David Law iesaka, ka mums vajadzētu mainīt kārtību. Eh, šobrīd eh, šis punkts 21 un līguma, lūguma raksta iesniedzējs ir šeit 19. un 20. tad mēs varētu izkrīt vēlāk, tāpēc kā lūguma raksta iesniedzēji nav šeit, vai jums ir um, iebildumi? Nē, nav. Tad tūlīt pārdosimies uz 21. punktu 417. tājas lūgumraksts no 2009. gada un došu vārdu Dāmas kungam. Paldies priekšādātājas kundze. Ir gods būt šeit uh, un tikt uzklausīt tam jūsu komitejā. Esmu lūguma iesniedzējis, bet uh, mēs Esam, uh, mēs esam, es esmu saņēmis vairākus tūkstošus savu uh, atbalstu pārākstu, uh, un mēs šādu soli spērām, tāpēc, ka Itālijas valstība neko nedarīja. Mēs saņēmām arī 350 tūkstošu pārākstu 2007. gadā, bet nekas netika darīts, un viens no punktiem ir tāds, ka e, cilvēki, kuri ir bijuši tiesāti, nevar e, kandidēt vēlēšanās. Un um, tie ir bijuši vairāki uh, cilvēki, kurus mēs vēlējāmies redzēt parlamentā. Un tādi li, un uh, šādi um, likumi tiek pieņemti. Ir tāds kā Alvāno likums, kas kalpoja kā vairoks premjerministram. Es nevēlos šobrīd. Uh, uh, mēs tā akmeni kāda dārzā, bet uh, prie, arī mūsu valdība parakstīja šo te dokumentu un vēlāk konstitucionālā tiesa to atzina par uh, nepareizu, par spēkā nēsošu. Un uh, republikas prezidents teica, ka uh, ka politikai jābūt eh, tīrās rokās, un mēs atsaucamies uz 90-70 eh, eh, likumu vēlē, punktu vēlēšanu likumā, kurš nosaka to personu iespēju piedalīties vēlēšanās, kuri, un kurš nosaka, ka iepriekš pa, sodīts personas nevar kandidēt Eiropas parlamentu vēlēšanās, bet uh, Citās valstīs uh, tas uh, tā nav. Ir arī uh, tādas valstis, kuras kur iepriekš sodīts personas nevar darīt vispār neko, viņas nevar saņemt darbu, viņas, viņas nevar adoptēt bērnus, bet ir arī tādas personas, kas par, no, par nopietniem pārkāpumiem un par nopietni tiesāti tomēr var kandidēt Eiropas parlamentu sastāvā, bet mēs skatāmies uz Borgēcijo kungu, kurš divus gadus pavadīdams cietumā par uh, smagiem korupcijas pārkāpumiem, kā arī par diskrimināciju korupciju, uh, piemēram, Barti Čelo kungs, Niks Grifins, visi tikuši iestie, ies, ievēlēti Eiropas parlamenta sastāvā, piemēram, uh, Grifin kungs un tāpat arī Lapena, Lipena kungs. Um, viņi visi uh, bija tiesāti par uh, rasu naida kurināšanu. Un tagad tiek mums teikts, ka uh, Itālijas valdībā neko nevar darīt, tāpēc ka, mm, ka ir pieņemts šāds likums. AFCO komiteja mums saka, ka viņi neko nevar darīt, arī ārlietu komiteja nevarot darīt, kur uh, referents ir Andrew Dafkungs. Uh, Uh, mēs vēlamies, lai vēlēšana lukumā, uh, likumā balstoties uz um, Eiropas Savienības pamat uh, noteikumiem šis um, punkts tiktu harmonizēts visā Eiropas Savienībā, jo šobrīd tas ir dalībvalstu likumdošanā. Šobrīd uh, ir virkne dalībvalstu, kuri krimināli noziedzniekus var sūtīt uz Eiropas Savienības parlamentu kandidēt. Piemēram, Dānijā tas jau tā ir un vēl arī citās valstīs. Tūkstošiem cilvēki ir rakstījuši uz konstitucionālo lietu komiteju un ir teikuši, pacēluši šo te jautājumu. Arī jūsu komitejā tas, jūsu komiteja ir uzmanība vērsta uz šo te jautājumu, bet diemžēl nekas nav uh, ticis darīts. Ir vēl 18 papildus lūgumraksts, tikai um, Itālijas reģionā vien ir virkne arī pētījumu attiecībā uz šo likumdošanas aktu. Un virkne e itālieši, kas ir arī eiropieši, ir lūguši, lai Eiropa Eiropas vēlēšanu likumā tiktu izdarītas izmaiņas. Ja politiskie spēki nedarīs neko šeit, tad uh, situācija var nokļūt tikai sliktāka. Uh, es domāju, ka nākamajās vēlēšanos jūsu rindās sēdēs tādi, kas uh, tik būs uh, smagi krimināli uh, noziedznieki. Piemēram, Itālijā uh, Lomačere Lide Lūtrija senators, kurš strādāja kopā ar uh, mafiju. Eh, viņš bija notiesāts uz septiņiem gadiem. Eh, šobrīd viņš strādā senāta sastāvā un bieži tiekās ar parlamentāriešiem. Viņš nākamajā sasaukumā var, eh, var kandidēt uz šo māju. Uz šo namu arī lielajā Itālijas mafijas bofi. Uh, piemēram, Borsalīno kungu eh, nogalināja mafija, un viņš teica, ka aizdomas, uh, tikai aizdomām vien vajadzētu kalpot par iemeslu iztīrīt politiskās grupas no uh, aizdomīgām personām. Viņiem, viņiem vajadzētu izslēgt no savām politiskajām grupām visus, uz kuriem gulstās aizdomu ēka par noziegumiem. Paldies! Paldies komisijas pārstāvim došu vārdu atbildēt. Paldies priekšēdētājs kundze! Eiropas līmenī mums ir divi likumdošanas avoti attiecībā uz vēlēšanām. Kā jau lūguma rakstiesniedzējs eh, minēja, 76, kurš eh, tiesība akts, kurš nosaka vispārējos principus Eiropas vēlēšanām, kā arī direktīva no 93. gada, kura īsumā nosaka to, ka eh, kā uh, tiek ievēlēts uh, deputāts, ja viņš atrodas eh, citā valstī, ne tā, no kuras valsts piedarīgais viņš ir. Kā jau um, iepriekšējais runātājs minēja, šie divi likumi neklāja, nepārklāja uh, eh, kandidātu kvalificēšanos, mm, tiesības uh, tikt ievēlētiem. Uh, un tās, šīs tiesības nu, ir dalībvalstu rokās. To nosaka dalībvalstu likumdošana. Mums ir bijušas vairāki lūguma raksti atkarīgi attiecībā uz šo te, it īpaši no Baltijas valstīm, arī no um, Nīderlandes, un iepriekšējos gadījumos mēs esam <coughs> pie secinājuma, ka šie te ir dalībvalstu kompetence. Un tā arī tas ir palicis. Bet ja šie te. Šis lūgumraksts eh, pārtaps um, Eiropas pilsoņu iniciatīvā, tad mums būs jādara kaut kas, lai no tā izrietētu arī kāds likumdošanas akts. Šobrīd komisija tikai var pozitīvi atbildēt uh, pilsoņu iniciatīvai. Mēs varam solīt, ja pilsoņu iniciatīva sekos, tad mēs arī nāksim klajā ar jaunu likumdošanas aktu, kas noteiks uh, tiesības kandidēt Eiropas parlamentu vēlēšanās. Paldies! Ja, tak, fru øh, formand. Øh, jeg har lige en bemærkning. Jeg synes, det er et meget vanskeligt. Priekšsēdētājs kundze, es tikai ātri gribēju komentēt. Manuprāt, šis te ir ļoti grūts jautājums. Ir tiesa, ka pagātnē mēs esam redzējuši tādas situācijas, kur, ja kāds ir bijis notiesāts par uh, uz laika periodu vairāk kā vienu gadu, tad pēc uh, vēlēšanām parlaments var sanākt kopā un izlem par šīs personas atbilstību um, kļūt par Eiropas parlamentārieti. Tas tā notiek Dānijā, un Dānijā likumdošanas izprotu. Bet, ja kāds ir ticis um, notiesāts par kriminālu pārkāpumu, nevis par um, civilu pārkāpumu, tad uh, nav nekas, uh, kas noteiktu, kā rīkoties. Tas notiek attiecīgi uh, no, atšķirās no valsts uz valsti. Kā tad rī, šādā situācijā rīkoties? Un, manuprāt, būtu nepieņemami. E, uh, Dānijas likumdošanā svītrot no uh, iespējas jebkurai personai, kur ir tikusi um, tiesāta vai notiesāta par, piemēram, civilu pārkāpumu, uh, neļaut šādai personai viņai uh, kalpot savai valstī. Ja uh, šādu imunitāti atcelt, tad, protams, um, uh, skatot katru situāciju, uh, mēs varētu izskatīt katru gadījumu atsevišķi. Uh, protams, situācija ir dažāda, bet tas, ko mēs nedrīkstam pieļaut, ir, ka uh, cilv šādai, šādai personai nedrīkstētu pie, dot imunitāti un ļaut viņai darboties un palikt nesodītai, bet tai pašā laikā es nedomāju, ka ir kāds viens uh, mērs, kas uh, darētu visiem. Te ir nepieciešams kopējs darbs. Pārtaisīt esošo sistēmu būtu pārāk sarežģīti, manuprāt. Un es nedomāju, ka mums būtu E, jāpieļauj e, imunitātes iespējas e, vēlētajiem tautas kalpiem, bet viņus zināmā mērā tomēr ir jāizstāv. Un, kā jau teicu, Dānijā mums ir tiek skatīts gadījums no gadījuma, katrs gadījums atsevišķi. Pateicos Alkins kundzei, neviens negrib izteikties. Tad. Jūs jau dzirdējāt, ko komisijas pārstāvis teica. Viņu arī atbalstīja Aukens kundze. Mums ir dažādas sistēmas, tās atšķirās no valsts uz valsti, un dažāda likumdošana dažādās dalībvalstīs. Un es saprotu, ka, ka Dānijā tas ir Dānijas parlamentu kompetencē katru gadījumu skatīt atsevišķi un lemt, bet attiecībā uz imunitāti, tas tā ir tiesa šajā parlamentā, par spīti eh, šiem te daudzajiem gadījumiem, kurus lūguma raksts iesniedzējs mums uzskaita, jums jāsaprot, jūs varat redzēt, ka um, arī to vēstuli, ko mēs uzrakstījām Kazinī kungam atbildīgajam, uh, tajā komitejā, kurai ir atbildīgi par šo lietu, mēs lūdzām um, dot mums rakstisku atbildi, mēs saņēmām uh, atbildi, kura mums nelikās līdz galam apmierinoša, bet lai nu kā tā ir atbilde, un ka zini, kungs atbildēja, ka viņa komitejā uh, tas tiek diskutēts Tātad tiek diskutēts, vai viens, deviņi, septiņi, seši aktam uh, paredzēt uh, grozījumu vai papildinājumu, bet tas bija no iepriekšējā sasaukuma, un referents bija Andrew Duffs. Viņš arī šajā parlamenta sasaukumā uh, būs referents, jeb atbildīgā persona par 1976 vēlēšanu likumu pantu. Uh, Un es domāju, ka mēs ar viņu, uh, viņu kontaktēsimies, kā arī ar AFCO komitejas priekšsēdētāju, lai domātu par uh, Eiropas parlamenta uh, vēlēšanu likumu vai arī par to, kā lai šie, lik, šī likumdošana uh, būtu uh, vienotāka visā Eiropas Savienībā. Un tāpēc eh, šo te punktu paziņoju par slēgtu. Atgriežamies mēs pie 19. punkta. Tas ir eh, lūgumraksts no Vernera Sandiga, eh, Vācijas valsts piedarīgā. Lūgumraksts 1160, šķērsvīt 2009, lūgumraksts iesniedzējs nav šeit, viņš ir lūdzis mm, būt klāt nākamajā komitejā komitejas tikšanās reizē, un tagad došu uzreiz vārdu komisijas pārstāvim atbildēt uz šo jautājumu. Paldies, priekšēdētais kundze. Komisija seko šim gadījumam, un varu teikt, ka pārobežu vides uh, iet ietekmes izvērtējums šobrīd notiek attiecībā uz Veidzirnau parku būvniecību. Eh, tur darbojās arī Čehijas vides ministrija kopā ar Vācijas ministriju. Eh, ies, eh, ir arī iespēja lasīt informāciju par šo gadījumu vides ministrijai atbildīgā komitejā mājaslapā komiteja saucās Senija. Eh, tas ir sācies jau 2009. gadā, un mēs esam tikuši informēti, ka 2010. Eh, tā gada augustā Vācijas vides ministrs tika informēts par to, ka eh, sākās skrīninga procedūra un kā šeit ir pārobežu vidas ietekme. Un šobrīd uh, presība, prasība vai pretenzija ir iesniegta tikai no Vācijas um, valsts piedarīgiem, ne no Čehijas valsts piedarīgiem, un mums ir teikts, ka uh, skrīnings notiks um, divu nedēļu garumā, un uh, tā kā mēs uzskatām, ka uh, un arī esam saņēmuši ziņas, ka uh, tiek ietekmēta vide abās valstīs, tad mēs esam prasījuši arī ietekmes uz vidi izvērtējumu abās valstīs un gaidām arī rekomendācijas šajā e, jautājumā. Domājam, ka laika grafiks varētu būt viens līdz divi gadi. Vācijas pusē atkal, e, atkal tiks informēta par, e, par secinājumiem un Vācijas puse tiks aicināta uz publiskajām konsultācijām. Paldies, tas arī viss šajā jautājumā. Ja, vielen, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Äh, vielen Dank an die Paldies, priekšsēdētāji. Pirm, pirmām kārtām paldies komisiju par šo pirmo atbildē. Nu, man te ir viena problēma, un vairāk kārt par to ir tika runāts, ir tas, ka ir uh, vidas aizsardzība pāri robežām, un šeit problēmas ir, un ka starp dalību valstīm jānodrošina informācijas plūsma, nevienmēr tas notiek īpaši raiti. Šajā gadījumā, un visticamāk, ka turpinās, šeit nopietnas sadarbības trūkums starp dalību valstīm. Šeit lietas mēģinām risināt, risināt tur, kur viņi plāno, protams, Čehijas pusē ierīkot uh, uh, vēja enerģijas parku un skaidrs, ka tā kā pavisam tuvu ir uh, robeža, tad, protams, tas ietekmēs uh, Natura 200 teritorijas gan Čehijas, gan Vācijas teritorijā. Uh, Un šajā gadījumā pēc otrā pasaules kara notika ļoti nopietnas sarunas. Šajā gadījumā vīda tikai ir guvusi no tā, kas ir noticis. Situācija nav viegla, bet mēs esam ierīkojuši aizsardzības zonu, vides aizsardzības zonu. Un tagad šis jautājums ir ļoti sensitīvs kļuvis, protams, līdz ar to lūgums būtu uh, lai informācijas aprites starp divām valstīm funkcionētu efektīvāk. Un šeit pieteicējs runā tieši ar mums par šo jautājumu. Viņa saka, ka no Čehijas puses nenāk pārāk daudz informācijas, un arī informācija, kas tiek atklāta, arī ir ļoti ierobežota, un ka daudzos gadījumos ļoti pretrunīga informācija. Un es pats esmu pat nu, sakaitināts ar šādu variantu jo šajā gadījumā ir 200, uh, eh, ir daba 2000 teritorija. Un skaidrs, ka, protams, ar šo projektu būs arī, zinām, negatīva ietekme uz dabu. Nu, tad varbūt varētu šo vējas enerģijas parku vienkārši pārvietot. Uh, skeptiski raugos arī uz citu veidu aktivitātēm, piemēram, šajā teritorijā ir uh, ir uh, kalnu, uh, kalnu teritorijas un uh, ļoti smukas pļavas tur arī ir, un šajās pļavās tagad, tagad tiks ierīkot kaut kādu purvi, kas ir vajadzīgi kaut kādai darbībai, tas tas, ko es zinu vismaz. Esmu arī ļoti pārsteigts par to, nu, bet atcerēsimies, ka esmu deputāts no Vācijas, protams, mani vairāk interesē Vācijas teritorija reāli, bet te pašā laikā šeit mēs varam saskatīt ļoti reālu uh, situāciju, un ka, ja mēs runājam par vidas aizsardzību pāri robežām, tad šeit vēl ir zināmi trūkumi Eiropas Savienībā, kas jārisina. Un līdz ar to es domāju, ka šo lūgumrakstu vajadzētu ieskatīt, izskatīt arī nākamajā komitejas sanāksmē, un mēs varam uzaicināt arī pieteicēju, un es labprāt uzaicinātu arī Čehijas pārstāvi, jo, manuprāt, tur problēma ir tāda, kā dialogs nenotiek, cārskatāmība netiek nodrošināta, informācijas plūsma ir ļoti ierobežota, un it īpaši, ja mēs runājam par to, kā ir nepieciešams nodrošināt dialogu ar sabiedrību pirms notiek tik milzīgas investīcijas ar ļoti nopietnu ietekmi uz dabu, līdz ar to vēlreiz teikšu, ka šobrīd man informācijas nepietiek. Grazie, quindi discuteremo completamente. Yes, kolēģi, Mēs izskatās, ka šo lietu diskutēsim vēlreiz, kad lūgumrakstu iesniedzējs būs klāt. <clears throat> Nākamais punkts darba kārtībā ir Punkts 20. Mēs esam aizsūtījuši vēstuli Grieķijas varas iestādēm. Mēs esam saņēmuši arī atbildi, kas ir diezgan visaptveroša. Viņa, tā, šī vēstule atbild uz visiem rakst, lūgumrakstu iesniedzēja minētajiem punktiem. Visi kolēģi Balija Dēlī un Sala, Zala Frankos kungs, kurš um, ir sekojušai lietai, saka, ka viņi piekrīt, ka uh, mums uh, šis punkts uh, mēs esam izdarījuši visu, ko varējām, kā mēs esam izmantojuši visas savas iespējas un ka te ir visaptveroša atbilde. Es nezinu, vai komisijas pārstāvs vēl šajā punktā vēl kaut ko piemitināt. Kolēģi Papulijas. Jā, komisija arī. Uh, skatīja šo gadījumu, skatīja to, ka ir virkne lietu, kuras min e, lūgums rakstiesniedzējs, piemēram, urbānā plānošana, kas ir tieša attiecīgās valsts, šī gadījumā Grieķijas kompetences sfēra, un mm, viņš atsaucās uz Eiropas Savienības vides līkuma pārkāpšanu. Mēs esam minējuši, kā lūgumraksta iesniedzējs nav nācis klajā ar tiešiem pierādījumiem par to, ka šī viesnīca pārkāpj Eiropas vides noteikumu šajā informācijā, vismaz kas ir komisijai pieejama. Skaidri, kā mēs esam saņēmuši šo te vēstuli un ja, informāciju no Grieķijas varas iestādēm, tas nosaka, ka ka viesnīca daļēji ir uh, atrodas Natūra 2000 teritorijā, bet uh, ka tā ir celta attiecīgi, uh, ņemot vērā visas uh, ieteiktās, die, visus ieteikumus, līdz ar to mēs nesaradzam šeit, ka e, Eiropas likumdošanas būtu uh, pārkāptas. Atkal, ja ņemam Natūra 2000 mm, pārkāpumus, tad uh, lūgumraksta iesniedzējs nevar nākt klajā, kā jau minēju, ar nekādiem konkrētiem pierādījumiem un pārkāpumiem, bet jebkurā gadījumā komisija uh, grib teikt, ka ir visas garantijas, ka procedūras tikušas iz, mm, procedūras tikušas ieviet, ro, ievērotas. Jā, šī te ir tāda vide, un tās atrodas tajā vietā, kur 2007. gadā bija milzīgie meža ugunsgrēki, tādējādi iznīcinot vides balansu un sabalansētību. Mēs esam prasījuši arī papildus informāciju no Grieķijas varas iestādēm par šīs, šī reģiona attīstību, bet mēs sekosim papildus informācijai, un ja mēs. Um, saņemtu papildus informāciju vai no jums, vai arī no lūguma rakstiesniedzēja jaunas pierādījumus, tad mēs varētu izskatīt šo lietu un arī pabeigt to. Paldies! Jā, mēs aizsūtīsim jums to dokumentu pakotni, ko esam saņēmuši pēdējā laikā. Un Eh, informācijas eh, apmaiņa ir eh, divu, ir atkarība no abām pusēm, gan informācijas saņēmējs, gan informācijas devējs ir atbildīgs par informācijas apmaiņu. Līdz ar to beidzu šo sēdi. Paldies!